Okay, I think we had. Domāju, ka vajadzētu sākt darbu, saka priekšsēdētāja. Uh, uh, yeah, what number? Oh. Okay. I believe we are on. Šķiet, ka esam nonākuši pie darba kārtības punkta. Šķiet, astotā vai devītā nevar īsti atminēt. Hold on a minute. Right, this is agenda item. Tātad, darba kārtības punkts numur 9 - virzību uz patiesu ekonomikas un monetāro savienību. Un došu uzreiz vārdu Marijonai Taisenai, lūdzu. Uh, thank you, Chair. Thank you, vēl, mevrouw de voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Mums bija iespēja jau apmainīties viedokļiem par šo uh, ziņojumu. Un ziņojumam par pamatu kalpoja Van Rompēja kunga paziņojums uh, par integrēto finanšu sistēmu. Tas ir iniciatīvas ziņojums, ko mums vajadzēja sagatavot saskaņā ar līguma 225. 225. pāntu, un tā ir normatīvā rezolūcija, ko mēs pēc tam iesniedzam komisijai, lai komisija uzsāktu likumdošanas darbu. Pēc eh, vasaras Eiropadomas, kas norisinājās jūnijā, mēs sākām runāt par šo jautājumu, un priekšsēdētāja konferencē ekonomikas un monetāro lietu komiteja lūdzu, lai ziņojums tiktu sagatavots kā iniciatīvas ziņojums. Mums eh, nebija pārāk daudz laika pie tā strādāt, un. Jāsaka, ka mums nebija pārāk daudz laika, lai E, sagatavot grozījumus, bet ir jau ļoti liels grozījumu skaits, jau mūsu komitejā vien tapa 839 grozījumi. Uh, Mēs jau, protams, eh, varam mēģināt darīt, kas ir mūsu spēkos. 15. oktobrī ir paredzēts balsojums, tā tad nav pārāk daudz laika. Kādēļ ir tik būtiski balsot jau nākamnedēļ, jo tajā pašā nedēļā būs Eiropadoma 18. un 19. oktobrī. Viņi runās par eh, Van Rompeja vides posma paziņojumu E, notiks sarunas, e, tādēļ mums vajadzētu parūpēties, lai arī mūsu komiteja būtu uh, paveikusi savu darbu, tādā veidā ilustrējot parlamentu pozīciju. Un, uh, protams, mēs runājam par ekonomikas un monetāro savienību, un tas ir viens no galvenajiem mūsu darbkārtības jautājumiem, pie kur strādājam šajā komitejā.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 Eh, tāpat eh, politisko grupu vadītāji eh, mēģina saprast, kāda būs labākā izvēle, bet mēs nevaram, mums tagad nevajadzētu cīnīties, ņemot vērā politisko piedarību, mums vajadzētu sagatavot tādu tekstu, kas ir visveiksmīgākais un vislabāk atspoguļotu parlamentu pozīciju, garantējot pievienoto vērtību. Mums ir jāparūpējas lai e, būtu tāda dinamiskāka attīstība un lai mēs gal galā varētu panākt vienprātību. Protams, mēs eh, vēl eh, gaidām eh, AFCO komitejas ziņojumu. Viņiem ir paplašinātā sadarbība ar mūsu komiteju un vēl gaidām komitejas, nodarbinātības komitejas un budžeta komitejas ziņojums. Viņi strādā pie budžeta priekšlikumiem un arī viņiem savās komitejās ir jāizskata uh, vairāki grozījumi. 15. oktobrī ir paredzēts ziņojuma, ir paredzēta ziņojuma pieņemšana. Tagad par grozījumiem ir iesniegti 839 grozījumi. Nu jā, tas ir visai nopietns skaits un līdz ar to nav arī ļoti vienkārši izstrādāt kompromisa grozījumus. Protams, mēs varam uh, balsot par katru grozījumu atsevišķi un skatīties, kas tad no visa tā iznāks, bet tad mums te nāksies sēdēt vairākas stundas. Uh, Un um, beigās mēs nonāksim pie tādas teksta versijas, kas nebūs pārāk labi pārdomāta un tāda homogēna. Ņemot vērā jau iepriekš gūto pieredzi, es uh, apkopojot visus grozījumus, mēģināju uh, formulēt uh, vairākus kompromisu grozījumus, piemēram, sadalot grozījumus pa tādām grupām līdzīgos grozījumus. Es ceru, ka šovakar Eh, es varēšu vēl noslēgt darbu pie pēdējām divām grozījumu kategorijām, un rītdien kopīgi ar ēnu referentiem varēsim apspriesties, vai šie kompromisi visiem ir par prātam. Mēs saliksim galvas kopā un par to vēl apspriedīsimies. Eh, domāju, ka tas eh, mums atļaus darboties optimālāk, jo savādāk balsojums būs ārkārtīgi sarežģīts. Tātad, ja nebūs šo kompromisu grozījumu, ceru, ka mēs varēsim vienoties visai naski un varēsim atspoguļot parlamentu pozīciju pēc iespējas pārliecinošāk. Tālāk eh, runājot par ievilkumiem. Tur ir ļoti daudz atsaušu uz to darbu, kas ir noticis gan Eiropas parlamentā, gan citās institūcijās tika sagatavots ļoti veiksmīgs teksts un patiešām pie tā strādāt arī turpmāk, bet es tomēr veicu ļoti daudz uzlabojumus. Tālāk ir arī ievadpiezīmes. Tur tiek runāts par ekonomisko situāciju, ko ir izraisījusi finanšu krīze un par Šo tematu ir iesniegt 160 grozījumi. Es mēģināju tos sastrā, izstrādāt par kompromisu grozījumiem, apkopot tos kompromisu grozījumos. Tālāk Banku Savienība. Mēs par to jau apspriedāmies, un kolēģi, kas ļoti labi atceras ziņojumu pirmo uzmetumu, noteikti atminēsies, ka es runāju par vienotu uzraudzības mehānismu par depozītiem, par rezolūcijas ietvaru un jāsaprot, ka Banku Savienība ir tikai viens no četriem Fan Rompai ziņojumu pīlāriem. Mēs nevaram to ignorēt. Un ekonu komitejā mums ir jāapzinās, ka nevajadzētu varbūt pārāk daudz iedzināties detaļās, jo ir vēl daudz priekšlikumi, kas tagad atrodas uh, jau pēdējā posmā pirms pieņemšanas. Mums nevajadzētu vest sarunas ar citām institūcijām par tādiem ziņojumiem, pie kuriem tagad norisinās likumdošanas procedūra saskaņā ar uh, koplēmumu. Lūdzu, kolēģi, ņemiet to vērā. Uh, Tātad Banku Savienība šeit ir minēta, ir runāti, runāts par galvenajiem tās pīlāriem un vēl ne, nepieņemtie priekšlikumi atcerēsimies Pēters Simon ziņojumu par depozītu garantijas schēmām, tālāk bija par rezolūcijas schēmām un pati strādāju pie ziņojuma par vienoto uzraudzības mehānismu. Gal galā mums pirmām kārtām ir jākoncentrējas uz likumdošanas priekšlikumiem un pēc tam nākotnē eh, mēģināsim tos izstrādāt padziļinātāk. Tālāk fiskālā savienība un ekonomiskā savienība. Jāsaka, ka mm, šie bija tie temati, kuros bija visgrūtāk vienoties par kompromisiem, un mums ir jāsaprot, ko īsti vēlamies panākt. Ir, uh, jāsūta ļoti spēcīgs signāls padomēji, uh, lai varētu izstrādāt ceļa karti par turpmāko ekonomisko un monetāro savienību. Ja šo ziņojumu atbalstīs vairākums, tad tā būs ļoti spēcīga pozīcija. Nu, ja mazākums būs tāds visai nepārliecinošs, tad uh, domāju, ka padomi to tik nopietni neustvers. Uh, Protams, mums vajag par ļoti daudziem aspektiem vēl vienoties, lai mēs varētu kaldināt kompromisus. Un, protams, es vēl noformulēšu vairākus eh, priekšlikumus. Ja mēs runājam par ekonomisko un fiskālo savienību, darbs nav tik vienkāršs, bet mums ir jārunā skaidra valoda un jābūt pietiekam pragmatiskiem. Seš, sastais pakts ir uh, demokrātiskā leģitimitāte un pārskata atbildība. Te ir ļoti daudz jaunu, interesantu domu, tās mēs varam tekstā integrēt un domāju, ka tas noteikti šo dokumentu papildinās un padarīs vērtīgāku. Mēs arī gaidām kolēģi ziņojumu no AFCO komitejas. Protams, bija vēl arī vairāki kompromisi par tiem pantiem, kas ir jāievieto pielikumā. Tāda ir pašreizējā situācija priekšsēdētais kundze. Jā, 839 grozījumi ir iesniegti, nu man nav tagad laika visus tos atspoguļot, man vēl ir jāstrādā pie kompromisu grozījumiem eh, šo pēcpusdienu, bet mēs esam kopīgi ar ēnu referentiem panākuši pat tiešām daudz un ceru, ka mierīgi sirdi varēsim balsot eh, nākam nedēļ, lai ar tādu pārliecinošu vairākumu tālāk iesniegtu šo ziņojumu padomē. Paldies! Thank you very much. Uh, now for the S&D. Paldies. Nu, un tagad es, es un D grupas vārdā Goka kungs lūdzu. Paldies priekšādātāji. Pirmām kārtām gribu teikt paldies referentei. Viņa lūk šeit koncentrēs uz Van Rompuy ziņojumu, ir ies, iesniegti m, mm, grozījumi. 839 pat Mēs ļoti uzmanīgi klausījāmies, e, kas tika teicis par pirmajiem kompromisu grozījumiem. Tur runājam, lūk, par Banku Savienību un demokrātiju, un šobrīd gaidam pārējos, kas būs saistīti tieši ar budžeta savienību, un darām to ar nepacietību. Kas attiec uz jau ierosinātajiem kompromisu grozījumiem, tas, kas jau šobrīd ir iekļauts, tajos mums šķiet salīdzinoši pieņemums, bet problēmas mums rada tas, kas tajos nav iekļauts. Nu, piemēram, ir tādi, zinām, iztrūkumi attiecībā uz Banku Savienību, piemēram, aptvēruma jomu, ECB kā uzraudzītā iestāde, tāpat arī uzkrājumu garantiju fondu jautājums un ilgtermiņu risinājumu šai ziņā. Un gal galā šie fondi ir attiecīgi jānodala Un tāpēc esam ierosinājuši virkni pāris citu lietu, kas nav šeit iekļautas, piemēram, lūk, stabilitātes um, mehānismu atsauci, kā arī integrētu uzraudzības sistēmu, ko tad īstenot arī Eiropas kopienties. Par demokrātiju runājot, ir vairāki elementi, kas mums liekas ļoti pieņemami. Piemēram, tiek respektēta uh, institucionālā metode kopienu mērogā, bet tāpat laikā trūkst vēl virkni citu svarīgu elementu Nu, piemēram, par AGS. Te, te tiek runāts, lūk, ka parlamenta balsojums e, nepieciešams pirms pavasara samita. Mēs vēlamies turklāt pie, pieprasīt arī citus e, šīs jomas tiesību aktus par jomām, kas šobrīd netiek iekļaut šajā demokrātiskajā sadaļā. Trūks, piemēram, e, sadaļa par demokrātisku kontroli pār trojku. Tāpat arī attiecīgā komisāra loma šeit nav apspriesta. Par diviem pārējiem pīlāriem runājot ekonomiku un budžets, nu te vēlos tikai precizēt, ka mūsu prioritātes ir iekļaut sociālo impaktu, e, ietekmi šai ziņojumā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi ekonomikas un monetārajā savienībā, un šī kļūme mums ir jālabo ekonomika un monetārā savienība, tas vien mums nepalīdzēs. Ir vajadzīga sociālā joma. Un es tiešām ceru, ka mums izdosies šo jautājumu iekļaut, eh, vai vismaz varbūt sagatavojot šos pārējos grozījumus. Tas vajadzīgs, lai atsāktu izaugsmi, Un arī šajā jomā mēs esam izteikuši vairākus priekšlikumus, bet detalizētāk par tiem spridīšu tad, kad mums būs tikšanās ar citiem ēnu referentiem. Paldies! Sofija. Paldies, Sofija. Jā, paldies priekšstādātāji. Gribu teikt paldies referentai par to, ka tā ir centusies iziet cauri visiem šiem gandrīz 850 grozījumiem, un viņiem tam nebija īpaši daudz laika. Tas tiešām ir vienkārši Herkules cienīgs varoņdarbs. Piekrīt iepriekšējiem runātājiem. Referents izvēlē, referenti izvēlējusies izņemt ārā diezgan būtiskas sākotnējā teksta daļas, īpaši par banku savienību runājot. Es, protams, nevaru īsti saprast šobrīd, kāds būs galējais kompromisa grozījumu sastāvs, jo vairāku vēl trūks tieši attiecībā uz fiskālo un uh, ekonomisko savienību, bet tas, kas ir mūsu priekšā, neietver ne rindas par šo tematu, un, bet te nekam nevaru iebilst, ne, varbūt tā arī ir tā problēma. Jo šajos tekstos nekas nav palicis gandrīz no sākotnējā teksta un arī no grozījumiem, ko iesniedzam. Es nezinu, kā tad mēs varam vizīties uz priekšu, iet cauri visiem šiem 800 un cik grozījumiem, ja mums jau nākamnedēļ ir jābalso. Nu, labprāt par to nobalsotu kā par rezolūciju, bet jāsaka, saturiski šeit ir ļoti maz kā iekšā. Tā varbūt ir tāda strateģiska izvēle, acīm redzot, un vēlamies šos, acīm redzot, referenti vēlas šos pretrunīgos jautājumus atstāt citiem ziņojumiem. Bet, nu, tad tādā gadījumā kāda tad ir pievienotā vērtība šim konkrētajam ziņojumam? Es domāju, ka tiešām ārkārtīgi žēl, ka ierosinātie kompromisa grozījumi iet vēl vēl, ir pat vēl mazāk tālajoši nekā tie grozījumi, ko parlaments bija iesniedzis sākotnē. Es pat nezinu, kā tagad virzīties uz priekšu, jo, kā jau teicu, man ar iesniegtajiem kompromisu grozījumiem man nekāda problēma nav, bet faktiski tur iekšā nekas, tur saturiski eh, nav arī iekļauts. Jā, iebild, iebildumu man ir ļoti maz, bet taipat laikā nu, nav arī nekā no tā, kas varētu veidot būtisku vēstījumu padomē. Man daudz labāk patiktu citādāk e, šos grozījumus grupēt, sagrupēt tos apzināmām tēmām un tad ieņemt politisku nostāju šai komitejā. Bet, nu, es saprotu, ka, acīm redzot, tas īsti nesadarētos ar pārējiem diviem ziņojumiem, bet tas nozīmē, ka mēs tomēr ir principiāli pieņemam kaut kādus lēmumus. Un tādā gadījumā, es domāju, mēs varētu vairāk pavirzīties uz priekšu. Un tas arī viss, ko gribu teikt. Nu, bet šeit mēs pat neizdarām ne mazāko izvēlu, nē. Mēs runājam, lūk, par vienotu uzraudzības institūciju struktūru banku savienībai, bet pat nepasakām, vai šī iestāde tad būs ECB vai kāda cita. Bet es taču domāju, ka tas ir gandrīz nenovēršana, ka tā vismaz īstermiņā būs tieši Eiropas centrālā banka. Bet vai tad par to mums nevajadzētu šeit runāt, vai vismaz tad apspriest citus variantus un ilgtermiņa risinājumus? Es domāju, ka mums vajadzētu tādu iespēju, mums vajadzētu iespēju izteikties par šādiem principiāliem jautājumiem. Filip, vai tas esat jūs, kas nākamais izteiksies? Jā. Paldies! Paldies! Es uzklausīju Mariānu un gribu teikt, ka jums ir taisnība. Mums ir pēc iespējas ātrāk eh, jāizdara secinājumi, lai tos varētu jau prezentēt nākamajai Eiropadomēji. Bet mums nevajadzētu atkāpties no savām pozīcijām. Jo tādā gadījumā mēs eh, ra radīsim tādu parlamentu iespaidu, kas neko nevar izdarīt. Pour moi, le lieu du débat sur l'architecture de la supervision bancaire, on va l'avoir dans le débat sur. Ja mēs runājam par šo te banku uzraudzības struktūru, par to mēs runāsim tad, kad būs attiecīgais ziņojums. Es nezinu, vai mums šeit ir iespēja ļoti uh, precīzi definēt gan šo te garantiju sistēmu, gan arī dažādu konfliktu atrisināšanu, vai mēs vēlamies ļoti ambiciozu pozīciju šeit. Manuprāt, banku uzraudzības jautājums tiek skatīts abos e, regulējošos dokumentos, tādēļ man nav nekāda problēma ar to, ka šajā dokumentā par to netiek runāts vai arī tiek runāts ļoti maz. Es domāju, ka tādējādi mēs ietaupām spēkus un enerģiju. Otrakārt piekrītu tiem komentāriem, ko šeit izteica Līms, proti par AGS Gribu vēlreiz vērst jūsu uzmanību uz to, ka desmit ārlietu ministru ziņojums, kur priekšgalā bija Vēsturvēlas kungs, viņu ziņojums par šo punktu ir daudz ambiciozāks nekā tas, ko mēs šeit rakstām. <clears throat> Šajā ārlietu ministru ziņojumā ir tiešām uh, parlamentam dota loma, un šai uzraudzības iestādē ir dota ļoti precīza loma Ja runājam par ekonomisko savienību, eh, tad pat patstāvīgs līgums, ja tāds tiktu pieņemts, kā Marijāna ir izvēlēsies, pat šajā gadījumā te trūks dažu lietu. Mēs jau sen piedāvājam, ka mums ir nepieciešams stiprināt disciplīnu attiecībā uz stratēģijas 2020 izpildīšanu. Ir lielāks uzsvars jāliek uz preventīvo daļu stabilitātes paktā. Uh, Tālāk, ja runājam par procedūrām un monitoringu attiecībā uz 120 un 136 pantu, tad šeit, es domāju, Eiropas parlamentam ir nepieciešama lielāka loma un pilnvars. Silvija savā ziņojumā par stabilitātes eh, obligācijām runās par eh, pastāvīgo parādu apkalpošanu. Pārejas klauzule tā pastāv tādās schēmās kā jauniešu garantijas schēma. Jādomā, ka tādas lietas varētu parādīties pastāvīgajā līgumā un vēl dažādas citas detaļas. Kopīgais secinājums ir tāds. Vestervēles grupa, varbūt ne Rompojas, bet Vestervēles grupa nedomā tikai par līgumu vienu Domāju, ka mēs visi saprotam, ka esam sasnieguši griestus tam, ko mēs varam paveikt pastāvīga līguma ietvaros. To mēs redzam ar banku līgumu piemēru, piemēram. Nav iespējams ar lielajiem līgumiem atrisināt visas problēmas, kas pastāv starp vienoto tirgu, eirozonu, dažādiem izņēmumiem un tam līdzīgi Ir kaut kāds brīdis, kad jābūt ir drosmīgiem un jāaiziet ārpus līgumu ietvaru. Silvija to jau mēģina darīt attiecībā uz stabilitātes obligācijām. Jo pienāks diena, kad mums būs jāatver šie te līgumi un jāpārskata atsevišķi punkti tajos, un pilsoņiem tas būs jāpieņem. Ja mēs gribam, lai mūs kāds uzklausa, uh, ja mēs negribam, lai šis būtu tāds pieklājīgs ziņojums, kur tikai liks atvilkne, tad mums vajadzētu kaut ko darīt tomēr šī ziņojuma stiprināšanai. Marijan, tu zini, ka mēs tevi atbalstīsim. Uh, eh, Limkungs lieliski izrunāja Van Rompē kungu vārdu, starp citu, tas no franču mutes izklausās gluži neprasti. Paldies. Strictly check. Okay, <laughs> all right. <laughs> Ivo. Ivo, lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es negribu tagad uh, ievilkt uh, šīs debatas garumā, ko tad darīt ar vairāk nekā 800 grozījumiem. Jā, nu, Diemžēl uh, Taisens kundzei ir jāstrādā, ir jāveido kompromisu grozījumi. Paldies Dievam, man šīs darbs nav jāveic, es viņu katrā ziņā neapskaužu, un es esmu pārliecināts, ka viņa savu darbu padarīs godam. Tas bija pirmais, ko vēlējos teikt. Gan drīz kā jebkurš no kolēģiem esmu iesniedzis vairākus grozījumus. Ja mēs runājam par 800 grozījumiem, mēs te tikai atspoguļojam faktus. Uh, un tas uh, norāda uz to, cik aktuāls ir Banku Savienības jautājums un cik ārkārtīgi uh, liela interese ap to visu ir izraisījusies. Man ir tikai piecas piezīmes, un es centīšos tās uzskaitīt Uh, ņemot vērā to prioritāro raksturu, cik svarīgi tas šķiet tieši man. Pirmie grozījumi, pirmā grozījuma grupa - demokrātiskā pārskatamība. A few days, a few weeks ago, uh, I... Es nedomāju, uh, ka šeit pastāv kaut kāds pretruns, un uh, Šķiet, ka visi, kas jau izteicās, minēja, cik svarīga ir demokrātiskā leģitimitāte visu procesu garumā un arī pārskata atbildību. And, uh... Mēs to uzskatām par vienu no galvenajiem principiem un ticu no visas sirds, ka mēs atradīsim pareizo formulējumu, kas, nu, ja, būs, ja nebūs paprātām gluži visiem, tad vismaz lielākajam vairumam kolēģi, kas atrodas zālē. Otrajā eh, tematiskajā grupā ir runāts par subsidiaritātes principa ievērošanu un proporcionalitāti. Es neesmu pārliecināts, vai par šo mēs varēsim tikpat vienkārši vienoties un kaldināt kompromisus, bet banku savienība, kas ir funkcionēt spējīga, tai ir jāievēro arī proporcionalitāte un subsidaritāte, un dzīvosim, redzēsim, kas tad notiks vēlāk eh, un kāds būs balsojums pirmdien. Trešais tematiskais lokus. Varbūt, ka es tagad pārstāvišu mazākumu viedokli, bet Dalību valstīm noteikti ir jāpārskat sava uzraudzības politika. Tie, kas uh, piedalījās sanāksmē pirms dažām nedēļām, kad runājām par priekšlikumiem un par visu šo finanšu arhitektūru, es minēju to, kas notika Čehijas republikā, valstī, no kuras nāku es pats. Ir Čehijas krona, tā ir mūsu nacionālā valūta. Un eh, mūsu valsts bankai ir jāstabilizē uh, finanšu sistēmu saskaņā ar Čehijas konstitūciju. Tagad rodas jautājums, kurš tad teiks pēdējo vārdu, lai monetāro politiku eh, valstīs, kas ir ārpus eirozonas, uzturētu stabilu. Un visu beidzot runājot par fiskālo savienību. Mēs esam vienojušies par Eiropas semestri kā vienu no mehānismiem, bet gribēju atzīmēt, ka nacionālie budžeti ir dalību valstu ziņā, un tā tam arī ir jāpaliek. Katrā parlamentā, katrā dalību valstī Katrs budžeta gads eh, tā tad ir pietiekami svarīgs un dalību valstu parlamentu pārziņā ir budžeta pieņemšana un eh, tam, tai arī turpmāk ir jāsaglabājas kā nacionālajai kompetencijai. Jo Noteikti viņi ir tuvāk saviem vēlētājiem nekā Eiropas parlaments. Eh, tās bija visas piezīmes, kas man bija tagad sakāmas, un Esmu pārliecināts, ka mēs varēsim sadarboties konstruktīvi arī turpmāk, lai varētu satuvināt cits cita pozīcijas, augstu vērtēju Taisens kundzes ziņojumu un jāsaka, ka viņi pat tiešām strādāja vaigas viedros eh, pēdējo nedēļu laikā. Paldies! Vai ir vēl kāds ānu referents, kas ir klāt un kas vēlas izteikties? Nē, šķiet, ka nē nav ne goja, ne EFD grupas pārstāvi. Nu tad pārējiem tālāk pie AFCO komitejas atzinuma. Vai te kāds pārstāvs? Jā, lūk, lūk. Paldies, priekšādātāji, saka Gvaltjērī kungs. Opinion, quindi... Šorīt AFCO komitejā nobalsojām par atzinumu. Un tagad, lūk, mūsu priekšā ir apstiprināts teksts. Es esmu šeit salicis kopā tādu konsolidēto versiju, var to nosūtīt katram, kam tas interesē. Bet varu jums jau šobrīd pastāstīt pāris lietas, ko varbūt jūs atradīsiet par lietderīgu. Pāris tādas būtiskas lietas, kas izrietē no šīs dienas balsojuma. Un visumā jāsaka, balsojums apstiprināja jau sagatavotā projekta virzību. Runājot par reformu līgumiem, neredzu, nē, Lamberts kungs šķiet vairs nav klāt. Vēlījos atbildēt viņam uz viņa pausto izteikumu. Nu, pirmām kārtām norādot, ka te runājam par ekskluzīvu AFCO kompetenci. Par to tiek runāts tieši AFCO ziņojumā. Un tieši tāpēc Taisins kundze droši vien nav pievērsusies tam savā ziņojumā. Balsojuma rezultātā, kā jau teicu, manuprāt, ir panākts līdzsvarots uh, skatījums attiecībā šo problēmu. Ir teicis, ka lūk ir nespiešams rēģēt un rēģēt strauji, darīt to visiem iespējamiem līdzekļiem ar pastāvīgajiem līgumiem, bet tas nenozīmē, ka ka pilnīga monetāro un ekonomikas savienība tomēr neprasīs papildus grozījumus līgumos. Un parlaments tādā gadījumā īsteno savu iniciatīvas prerogatīvu ierosinot šādus grozījumus, nav pieprasot likumdošanas ziņojumus. Un cita veida instrumentus e, atrast mums nav izdevies. Nu tātad. Faktiski vienkārši varam izdarīt politisku spiedienu. Ir pasākumi, kam ir nepieciešams, kas nepieciešami tālāku grozījumu ierosināšanai. Nu, un, protams, ka grozījumu savukārt līgumus jāpieņem vienprātīgi. Nemainot ieņemto kursu uz ekonomiskās pārvaldības pusi, tādu kā tas ir šobrīd, nu, es domāju, ka tīri tāds vispārējais sabiedrības konsensus nebūs panākams. Un tāpēc ir šāda divu posmu pieeja, kas, manuprāt, ir pilnīgi atbilstīga taisnes kundas pieejai. Un to jūs labi redzēsiet arī AFCO atzinumu tekstā. Tur runājam tieši par šādu situāciju. Ir virkne jautājumu, kas, manuprāt, ir liederīgas un kas saistīts tieši ar demokrātisko pārskatu atbildību. Un tas noteikti nozīmīgi ekonomiskā un monetārā savienībā, piemēram, lūk, attiecības ar citām institūcijām. Gan attiecībā uz eksānte sadarbību un eh, ekonomikas pamatnostādēm, gan attiecībā uz iespējo, iespējamo deleģēto aktu izmantošanu. 136. panta izpratnē par fiskālu savienību. Un tātad AFCO komiteja, manuprāt, nu ir labi parādījusi savu nostāju, respektīvi, ka ir iespējams pat nemainot līgumus, tomēr palielināt Eiropas parlamentu lomu un dar, būtiskā veidā ekonomikas un monetārās uzraudzības kontekstā. Tādējādi aizpildot vienu no tiem trūkumiem, no tām tukšajām vietām, kas ir šobrīdējā likumdošanas ietvarā. Par to ļoti spēcīgi izteicās arī parlamenta dokumentus gatavojošie ierēģi. Bija mums tāda tikšanās pagājušā nedēļa. Un šie četri ziņojumi gatavotāji jau par šo jautājumu bija runājuši. Nu un tagad šo ideju atbalsta lūk arī attiecīgā komiteja Eiropas parlamentā. Paldies! Paldies! Man ir vēl divi runātāji, kas vēlas uzstāties sarakstā Līsa Ferēra un tad Volfs Klīns. Vai ir vēl kāds vēlas Silvija runāt vēlas vēl? Olē arī. Un vēl cita vēl kāds? Savādi kā pēkšņi parādās arvien vairāk roku. Un tad Līsija jums pirmajai vārdu lūdzu. Paldies! pirmām kārtām, protams, pievēr, pienojos iepriekšējiem runātājiem, kas saka paldies Taisins kundzei apzinoties, cik ārkārtīgi sarežģīts darbs viņai veicams un ļoti ierobežots laiks tam paredzēts. Turklāt atbalsta arī to, ko teica, ko Liems teica par manas grupas nostāju. Ir tikai trīs, četri pa, papildus punkti, par ko vēlējos izteikties pirmām kārtām. šorīt ne tikai AFCO atzinums tika apstiprināts, bet tika nobalsots arī par nodarbinātības komitejas atzinumu. Man gan nav nekādu īsti tiesību runāt par šīs komitejas atzinumu vai tās vārdā, bet domāju, ka ir svarīgi apskatīt atzinumus, ko iesnieguši citas komitejas, kas attiec uz stratēģiju. Es uzskatu, ka mums nepieciešama skaidra nostāja un tāda pozīcija, kas ļauj parlamentam būt redzamam. tajā brīdī, kad runājam par to, kādu vēlamies redzēt Eiropas Savienību vidējā termiņā. Tas, manuprāt, atbilst arī tai stratēģijai, ko mēģina izstrādāt Marijana Taisena. Viņa šķiet gan ir nedaudz vēl tāda piesardzīgāka un vēlas panākt plašāku vienošanos, ja pareizi esmu viņu sapratusi. Domāju, ka nostājas un pozīcijas, ko pieņems parlaments gadu gaitā, uh, par visiem šiem jautājumiem. Ja tās tagad mēs visas apkopotu, tad, lūk, varam nonākt pie tādas konstruktīva, skaidra vēstījuma īstermiņā Eiropas Savienībai. Protams, te pastāv vairāk šausmas, dažādi līmeni, dažādi ziņojumi, un negrasos te tagad jums tos visus uzskaitīt, bet, piemēram, nu tā uzreiz var atcerēties, ka bija pervanšas kundzes ziņojums par krīzi un krīzes pārvaldību banku jomā, uh, Tur arī tika izpausta zināma nostāja, piemēram, attiecībā uz finanšu transakciju nodokli. Tāpat arī attiecībā uz fiskālo situāciju. Ļoti daudz ziņojumi ir sastādīti, un tik, ir ticis runāts arī par valstu parādu jautājumiem un tā tālāk. Un e, šeit ir jāveido tāda saiknes starp visiem šiem atsevišķajiem ziņojumiem, lai nonāktu pie nostājas, kas būtu liederīga, kas sniegtu apkopojumu par visiem izteiktajiem viedokļiem. Uh, un paredzētu kaut kādu konkrētu scenāriju. Jo nedrīkstam katrā ziņā nākt klajā ar kaut ko, kas būtu mazāk ambiciozs nekā vēl padomas priekšlikumi. Tikai tā mēs varam panākt to 4 plus 1 eh, nolīgumu. Un tāpēc es domāju, ka šai ziņojumā nevaram atļauties runāt tikai un vienīgi par likumdošanas tekstiem. Nē, mums vēl papildus jāliek klāt informācija, domas, viedokļi par vidējo termiņu, par mūsu vīziju attiecībā uz to. Un tam jānotiek konsekventi. Vēl viena lieta. Mūs, protams, ierobežo pašreizējie līgumi. Nedomāju, ka mums šeit vajadzētu vērt vaļā Pandoras lādi, runājot par jaunu līgumu bet tāpat laikā mums jāparāda, kāda ir mūsu vīzija un jāliek uz to uzsvars. Nedrīkstam eh, ierobežot eh, nāk gaidāmās līguma grozījumus tikai uz kaut kādu tukšumu aizpildīšanu. Nē, mums jārunā arī par tālāku vīziju Eiropai. Un tāpēc es gribētu mudināt Mariannu būt ambiciozai, apņēmīgai strādājot pie šī ziņojuma, tas ārkārtīgi nozīmīgi. Un tas ir tieši tas, ko mēs vienmēr aicinam, tas, uz ko mēs aicinam. Mēs vēlamies šādu vidēja termiņu vīziju. Tāpēc gribu uzsvērt, ka tas, kas mums šobrīd ir vajadzīgs, ir šis piektais pīlārs. Minimālais obligātais sociālo tiesību kopums. To vajadzētu iekļaut visā šai kopumā, un tam vajadzētu, tas, tam, tas taču parādās visos pamattekstos. Un tad tālāk mēs to varam transformēt konkrētos pasākumos, jo tas būtu šis piektais pīlārs. Un mana pamatziņa, Marijana, tomēr ir tāda, nu tad iesim uz kaut ko, kas ir tiešām ambicios. Būsim ambiciozi, izmantosim visu to darbu, kas paveikts jau iepriekš, un tā mēs nonāksim, ne, mēs taču vēlamies nevis neitrāli, bet ambiciozu parlamentu nostāju. Paldies! Valsts lūdzu. Paldies! Kolēģi Marijana Taisena ir pat tiešām uzņēmusies sarežģītu uzdevumu. Protams, viņas darbu papildus apgrūtina arī tas, ka par daļu no šiem jautājumiem ir jau runāts citos likumdošanas aktos, un vēl viņas darbu apgrūtina tas fakts, ka ir palicis ārkārtīgi maz laika. Es neesmu iepazinies ar kompromisu priekšlikumiem, šķiet, ka daži kolēģi gan to ir izdarījuši, neesmu vēl tos redzējis. Jā, Marijana gribētu nedaudz saīsināt savu ziņojumu un koncentrēties uh, uz uh, tiem tematiem, kas vēl nav apspriesti citos likumdošanas priekšlikumos, domāju, ka tas būtu visai prātīgi. Un uh, Gunārs Hokmarks arī, piemēram, strādā pie krīžu menedžmenta, līdz ar to varbūt šajā iniciatīvā tas nebūtu tik plaši jāapspriež. Ja uh, par kādu jautājumu, par kādu jomu vēl nav likumdošanas priekšlikumu, tad mums vajadzētu uh, Eh, izstrādāt tādus priekšlikumus, kas būs pietiekami pārliecinoši un ko vajadzēs ņemt vērā arī padomē, lai viņi tos vienkārši nevarētu atsviest mums atpakaļ. Ko padome darīs nākamo mēnešu laikā vai ar vai bez mūsu piekrišanas, piemēram, šo vienoto uh, uzraudzības mehānismu? tas noteikti ļoti spēcīgi ietekmēs Eiropas Savienības nākotni. Varbūt, ka pēc diviem, trim gadiem mēs beidzot gūsim panākumus, varēsim sasaukt jaunu konventu un nu, ieviesīsim jaunu Eiropas kārtību. Protams, mums kā parlamentam ir jābūt pietiekami redzamiem, sadzirdamiem un ir jāparūpējas eh, par turpmāk kaitējumu novēršanu Eiropai. Jāsaprot, ka no vienas puses ir jāuzlabo Eirozonas. Uh, Eirozonas eh, darbība, bet tajā pašā laikā mēs nedrīkstam pieļaut kļūdas citās jomās, kuras pēc tam būs grūti izlabot. Ir daudz juristi, kas saka, ka mums nav nekādu iespēju uh, Mēs varam eh, šajā mehānismā uzņemt tikai tās valstis, eh, kas ir Eirozonā, un ja, piemēram, citas valsts tiek uzņemtas mehānismā, ietverts mehānismā, tad tām nevar būt tādas tiesības mm, kā Eirozonas valstīm, bet jūs jau ļoti labi zinat, ja piemēram diviem juristiem pavaicāsiet viņu viedokli, jūs dzirdēsiet trīs dažādas atbildes. Un eh, es dzirdēju, ko teica kāds Vācijas finanšu ministrijas darbinieks. Uh, viņa darbinieki teica, ka e, ir iespējams e, mehānismu attiecināt gan uz Eirozonas valstīm, gan arī uz citām valstīm un atvēlot tam vienādas tiesības. Tādā veidā visi, kas, bez, kas ir uzņēmušies saistības ieviest eiro, nu jā, mēs te varam pieminēt Zviedriju, Ole man te pat blakus sēž, tātad, ka šīm valstīm ir tās pašas tiesības un saistības, arī tām, kam ir opt-out princips vajadzētu arī garantēt tādu risinājumu, kas ir pieņemams mūsu pilsoņiem. Mēs eh, vienmēr piedāvām jauns koncepcijas, jauns priekšlikums, gribam te visur regulēt, bet pilnībā aizmirstam, ka tas eh, ir eh, jāpaziņo mūsu pilsoņiem. Savādāk mēs vienkārši novedīsim vēl pie, pie vēl lielākas eiroskepses ja pilsoņiem šķitīs, ka subsidaritātes princips uh, netiek ievērots pietiekam, tad viņi neatbalstīs mūsu priekšlikumus. Eiropas centrālā banka ir atbildīga un varbūt atbildīga tikai par banku sektoru. Citas iespējas ir izslēgts saskaņā ar līgumiem. Mums jau ir bijušas diskusijas par kontroli, par uzraudzību un mēs uzskatām, ka nevien bankas ir ļoti cieši saistītas un uh, līdzatkarīgas, bet arī uh, apdrošināšanas uzņēmumi, investīciju uzņēmumi un tā tālāk ir uh, savstarpēji sasaistīti. Tādēļ vajadzētu garantēt, lai vienotā uzraudzība Eiropā būtu tāda, eh, kas, ko varētu izmantot arī attiecībā uz citām finanšu institūcijām, ne tikai bankām. Jo savādāk atkal vienā brīdī varētu rasties sistēmiski riski, un tas eh, noteikti mums nebūtu paprātam. Tādēļ, Marijāni, es varētu atbalstīt un vajadzētu runāt par tiem jautājumiem, kur mēs tiešām varam piedāvāt kaut ko jaunu. Nevajadzētu nobīties uh, arī no ambīcijām. Bet nevajadzētu savu laiku veltīt uh, tiem jautājumiem, kas jau kaut kur ir aplūkoti. Paldies! Um, Paldies, Valf Silvija, lūdzu. Jā, es izteikšos ļoti īsi. Daudzas lietas šeit jau tika minētas. Man ir divi īsi komentāri. Es uh, arī uzskatu, ka ir jābūt pēc iespējas ambiciozākiem un iespējams ir jāizvēlas prioritātes un nevis jāmēģina nosekt visi jautājumi, iekļaujot arī tos, kuros mums īpaši teikšana nav. Un tad ir vēl kādas pārdomas, kas man ir radušās pēc pēdējiem notikumiem. Manuprāt, uh, pārēja no tā, kas notiek darbojoties patreizā līguma ietvaros un jaunajā sistēmā, varbūt, ka mums vajadzētu ieteikt, lai pirms jebkādām pārunām par jauniem līgumiem vajadzētu jau domāt par ratifikāciju, pavisam mierīgi, nemaz nedomāt par kādu konkrētu dalību valsti. Jādomā par ratifikācijas paņēmieniem, kas ļautu katrai valstī piedalīties demokrātiski, teikt jā vai nē, ja tās to vēlas Bet eh, es esmu no tādas valstis, kur eh, tautas balsojums eh, pret ir novedis pie dramatiskām sakām kaut kādu līgumu īstenošanā, un es negribētu šādas situācijas atkārtošanas. Marien, varbūt jūs varētu padomāt par to. Ir iespējama ratifikācija ar divkāršu vairākumu dažās valstīs. Katrā valstī ir atšķirīgas sistēmas Protams, ka eh, līgums netiks eh, pārskatīts rīt, paies vēl zināms laiks un nu, notiks notikumi, kas mums ļaus arī kaut kādā veidā sagatavoties ratifikācijai. Iespējams, ka apvienotajā karalistē notiks referendums uh, pirms tam, kad mēs pārskatām šo līgumu. Vajadzētu tādu sistēmu līguma apstiprināšanai, kas ļautu demokrātiskā veidā tomēr daļai valstu turpināt šo sadarbību, tikai tām valstīm, kas to vēlas. Paldies! Vorsitzende, zunächst einmal herzlichen Dank äh, an. Burkhards, äh, lūdzu, paldies. Es esmu pateicīgs Marianne par uh, visām ieguldītajām pūlēm. Viņi ir sagatavojusi tādu ļoti pamatīgu ziņojumu priekšlikumu un gribēju teikt, ka äh, šis ziņojums ir augstu jāvērtē, bet uh, es uzskatu, ka ka ekonomikas un uh, monetārās savienības turpmāka integrācija ir iespējama tikai tad, ja tā balstās uz stabiliem pamatiem. Un, e, ja runājam par uh, ieguldījumu garantiju schēmām, par dažādiem finanšu, uh, par dažādām finanšu institūcijām un uh, kapitāla tirgiem, uh, tad eh, ir jau pieejama tāda visai pamatīga stabila bāze. Domāju, ka vismaz trīs nosauktie likumdošanas akti ir uh, jāpadara par veiksmīgiem, pirms mēs vispār varam sākt runāt par tādu patiesu ekonomikas un monetāro savienību. Tad no sākuma ir jāuzbūvē pati māja, un tikai pēc tam varam tai uzlikt jumtu, nevis otrādi. Runājot par eh, līguma grozījumiem, nu, šobrīd tas nešķiet pārāk realistiski, jo uh, grozījumi būtu jāratificē vairākās dalību valstīs, kur jebkurā gadījumā grozījumi līgumos eh, šobrīd netiks uztvert ar sajūsmu. Bet mums vajadzētu šeit runāt galvenokārt par likumdošanas perspektīvu, un tas būtu pareizais ceļš, ko izvēlēties. Es gribēju pasvītrot Volfa Klīnca teikto, kā attiekties pret uh, eirozonā nēsošajām valstīm. Es šeit redzu lielu risku, ka varētu būt tāda šķelšanās Eiropas Savienībā. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, jo viss pārējais varētu uh, Eh, panākt nevēlam efektu. Kas vēl man šķiet būtiski? Runājot par kopīgo uh, ieguldījumu drošības fondu, garantiju fondu, tas nav uh, saskaņā ar balsojumu plenārsēdē, ko piedzīvojām šī gada februārī. Ir jau uh, pieredzēts konkrēts process, un es uzskatu, ka tāpat kā uh, referenti un ēnu referenti, uh, mums ir jānoslēdz darbs pie ieguldījumu garantiju schēmām. Un šis kopīgais uh, parādu fonds noteikti atkal atgriezīsies dienas kārtībā, mēs runāsim par dzēšanu un kopīgas atbildības uzņemšanos, bet eh, no sākuma jānoslēdz darbs pie citiem likumdošanas aktiem. Protams, ir vēl palicis daudz darba. Domāju, ka mums ir atlicis ļoti maz laika, grafiks ir ārkārtīgi paģērošs un eh, cerams, ka nākamnedēļ mēs varēsim arī paspēt nobalsot novēlu panākums referentei un tad jau redzēsim, kādi notikumi vēl sekos turpmāko dienu laikā, vai būs jau gatavi pirmie kompromisi. Paldies! Okay, Ole. Paldies, Ole, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzticos referentei. Viņa ir veiksmīgi izstrādājusi kompromisus attiecībā uz atsevišķiem jautājumiem. Tādiem kā CCCTB, konsolidētā nodokļu bāze un tam līdzīgi. Gandrīz vai visi tie dokumenti, kas pēdējo pusotru gadu laikā ir tapuši, demokrātija piemin divos vai trijos teikumos – Manuprāt, tas ir simptomātiski. Kāda ir leģitimitāte tam, ko mēs darām, un jo īpaši, ko dara citas iestādes? Man liekas, ka šai leģitimitātei jāpaaugstinās un jāpadziļinās. Savādāk nākotnē sastapsimies ar vēl lielākām problēmām nekā sastopamies šodien. Vēl kāda lieta, ko vairāk kolēģi jau pieminēja. Jūs zinat, kāda ir manas valsts nostāja iestājoties Eirozonā. Jāsaka, ka mans viedoklis ir minoritātes viedoklis. Un situācija neuzlabojas. Eiropas sašķelšanās būtu īsti katastrofa. Nedomāju, ka mēs nedrīkstam, ka mēs drīkstam nerēķināties ar sekām Mums ir ne tikai jāsaka, ka mūsu durvis ir atvērtas, mums ir jāuzklausa citas valstis, tās valstis, kas ir ārpus eirozonas, un jāizstrādā tādu priekšlikumu, kas viņiem ir pieņemama. Es pazīstu Londonu, pazīstu apvienoto karalisti. Varbūt, ka mēs varam dusmoties uz to, ko viņi tur runā Londonā, uh, Bet es domāju, ka tas būtu katastrofāli, ja dažas valstis tiktu atstāts ārpusē. Silvija, nu nesakiet viņiem, nedodiet viņiem iespēju teikt, lūk, kāds, kāda putra ir uz kontinentā, un tādēļ mēs neiejauksimies tajās lietās, kas notiek Eirozonā. Un te es nedomāju tikai apvienoto karalistu, arī citus, kas mēs šeit sēžam un pārstāvam valstis, kurās nav eiro. Silvija, es jums saku, lūdzu, esiet pieklājīgi pret viņiem. Es esmu gan dzirdējis dažus visai skarbus vārdus. Protams, ka viņu var kliegt. Man mamma vienmēr man teica, ja kāds uz tevi kliedz, tad nesa, nekliedz atpakaļ uz viņu, mēģini. Bībelē jau tas arī teikts, pagriez otru vaigu. Jāsaka, es agrāk šajās debatēs neesmu piedalījies, esmu izstrādājis dažas grozījumus kopā ar kolēģi Turvaldu, bet, manuprāt, šīs debatas ir ļoti būtiskas. Manā valstī ir ļoti plašs šīs debatas. Mēs nedrīkstam teikt, nedrīkstam ļaut tiem, kam nav ieviests eiro, teikt, ā, viņi mūs nemaz nevēlas, tad jau mēs varam palikt ārpusē. Tā Domāju, ka visiem jābūt pieklājīgiem un jāpatur visas durvis vaļā. Nedrīkstam tās aizcirst. Vai bez referentes vēl kāds grib runāt par šo tēmu? Priekšsēdētā, ah, Gunār, lūdzu. <clears throat> Uh, Priekšsēdētāji. No visas sirds izsaku savu atbalstu draugam Olam Šmitam. Reizēm viņš ir ļoti nobēdājies, ja es to atklāt neizrādu, cik ļoti viņu atbalstu. Tādēļ šodien gribu viņu atbalstīt, pavisam atklāti. Nopietni runājot, ja runājam par uzraudzību Eiropā, tad es domāju, ka neviens neiebilst, ka šī uzraudzība jāuzlabo. Manuprāt, tas ir būtisks arguments tam, lai nepadarītu šo uzraudzību vēl sliktāku. Fragmentācija parasti vājina Eiropas ekonomiku. Mums ir nepieciešams iekšējais tirgus, finanšu tirgus, un nedrīkst būt divas dažādas uh, uzraudzības sistēmas. Arī tā nedrīkst būt sadrumstulota. Vispirms ir jāno, jāieliek pamats, noteikumi, Un tikai tad mēs varam debatēt par to, kā tālāk attīstīties. Reizēm mani nedaudz satrauc tas, ja parādās sacensība par to, kurš izgudros jaunāk, vairāk savienību, fiskālo savienību, um, budžeta savienību un citādākas savienības. Un kā būs ar ārotbiedrību, ārotbiedrību savienību, tas arī ir kaut kāda jauna savienības veids. Priekšsēdētājs gribētu izteikt vēl radikālāku priekšlikumu Kādēļ mēs nevarētu investēt gluži vienkārši tajā savienībā, kas mums jau ir Eiropas Savienībā? Tā ir gan politiski, gan ekonomiski, gan fiskāla, gan arī tirgus un ārodbiedrība savienība, jo tādēļ, ka mēs tirgojamies savā starpā un pavisam nopietni tas būtu darāms. Dzīvojam tādos laikos, ka šī savienība ir jāpatur kopā. Sadrumstalotība, manuprāt, ir ļaunākais, kas var notikt ar mums. Domāju, ka mums ir jāatbalsta viss kas palīdz saturēt šo savienību kopā. Jāatzīst, protams, ka ir trūkumi. Reizēm ikvienam no mums ir pavisam nopietni par to jāpadomā. Jāpadomā par visu savienību kopumā. Parāk bieži par to cilvēku nerunā, es to nedzirdu bieži. Ir daudzi priekšlikumi, kas rāda lielāku šķelšanos nekā vienotību. Es gribētu uzklausīt mūs visus, nevis tos, kas nāk no ziemeļiem, dienvidiem, austrumiem, rietumiem un atdalīt viņus. Varbūt vajadzētu tiešām domāt vairāk par Eiropas Savienību, kas izklausās tā kā radikāls priekšlikums, bet patiesībā tas ir visu pamatu pamats. Es gribētu uzsvērt to, kā arī Ola Šmits man pilnībā piekrīt šajā jautājumā. Paldies. Paldies, Gunnar. Man liekas, ka Marijana arī runāja par Eiropas Savienību šorīt. Marijana, došu vārdu tagad tev vēl nobeigumā. Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, eh, een paar zaken zijn me opgevallen. Paldies, priekšsēdētāji! Vairākas reizes tik runāts par līgumu grozīšanu un par to, ka vidējā uh, un uh, ilgtermiņā mēs no tā nevarēsim attiekties, un mums, protams, ir uh, jāsaprot, ko mēs varam darīt esošo līgumu robežās. Jau debašu sākumā es teicu, ka uz mums tiek izdarīts spiediens. Mēs sagatavojam iniciatīvas ziņojumu uh, ar normatīvo rezolūciju saskaņā ar 225. pāntu. Īstenībā tās ir tiesības, par kurām esam cīnījušies, tas mums pienākas un uh, mēs varam pieprasīt, lai Eiropas komisija izstrādā likumdošanas priekšlikumus. Mēs jau esam saņēmuši zināmas priekšrocības, kuras arī izmantosim, eh, bet nesam tās izmantojuši pietiekam bieži. Ja mēs gribam, lai mūs uztver nopietni, tad, protams, mums ir jāievēro arī normas. Tieši šī iemesla dēļ es nepiedāvāju ies, eh, ieviest kaut kādus grozījumus līgumos, jo īstenībā tas neatbilst mūsu uzdevumu būtībai. Tas bija pirmām kārtām. Otrām kārtām, ja mēs runājām par uh, grozījumiem līgumos nākotnē, tad uh, mums īstenībā ir uh, jāciena arī dalībvalstu parlamentu, jo tas ir viņu uzdevums, viņiem par to ir jālēm, jo mums nevajadzētu jaukties šajā darbā. Priekšsēdētājs kundze. Uh, Protams, eh, ekonomikas un monetārā savienība ir laba lieta un bieži vien ir nepieciešama grozījuma līgumos, lai kaut ko paveiktu, bet domāju, ka šobrīd mēs eh, to nevaram atļauties. Tad mēs eh, vienkārši skatīsimies kristāla bumbā un mēģināsim paredzēt ļoti tālu nākotni, bet tas ir visai bīstams pasākums. Uh, Protams, īstenībā es ceru, ka es varēšu apkopot grozījumus, un nav nemaz tik daudz grozījumu, kuros būtu runāts par grozījumiem līgumos, tā kā tas nemaz nav tik ļaun, kā izskatās. Protams, mums ir jābūt pietiekam ambicioziem. Es strādāju pie kompromisa grozījumiem, tā bloku pa blokam, un, protams, arī ēnu referentiem ar to ir jāiepazīstas. Uh, ja viņiem kaut kas nebūs paprātam, tad mēs varam uh, vēl diskutēt. Ceru, ka te nebūs pārāk iebildumu, jo šie 839 grozījumi taču kaut kā ir jāapkopo, jārediģē. Ja jums liksies, ka kaut kas ļoti būtisks te trūks, tad to mēs vēl varēsim apspriest. Uh, Jā, protams, mēs varam runāt par uh, konsensusa meklēšanu, un, protams, konsensus nav tas visbiežāk uh, Uh, panākamais princips politikā, bet mums ir jārunā par vairākumu atbalstu. Dažreiz mēs esam uh, vienoti, dažreiz mēs esam šķelti, dažreiz mēs esam ļoti, ļoti šķelti, bet ja runājam par šo ziņojumu un 225. pantu, kas ir jāievēro, tad nekas šeit nav mainījies. Mums ir jāievēro uh, Eiropas parlamenta reglaments, un uh, ja mēs balsosim plenārsēdē, mums ir jāpanāk uh, absolūtā vairākuma atbalsts. Lūdzu, ņemiet to vērā vērā, un man tas arī ir jāpaturprātā, tad, kad strādāju uh, pie kompromisa grozījumiem, mēs gribam, lai ekonomikas un monetārā savienība kļūtu labāka, veiksmīgāka, un lai šādus principus varētu atbalstīt vairākums deputātu. Es gribu uh, atrast tādus principus, tādus priekšlikumus, kurus varēs atbalstīt uh, lielākais deputātu vairums, nevis tikai maza saujiņa. Un tādam vēstījumam ir jāizskan arī Eiropadoms adresē ko es gribēju vēl uzsvērt? Demokrātiskā leģitimitāte. Eh, daudz kolēģi jau to savās runās pieminēja, un mēs eh, ar nepacietību gaidām eh, Gvaltjērī kunga ziņojumu, par to tiks balsots AFKO komitejā, un tas arī daudz ko ietekmēs. Protams, Ceru, ka mēs nākotnē varēsim sadarboties pietiekami konstruktīvi, mēs uh, varēsim kaldināt kompromisus, par tiem, protams, ir jāvienojas. Nav jau tā, ka ir jāpieņem kompromis vai, vai nu lūst vai plīst. Kolēģiem ir jābūt iespējai diskutēt par to. Priekšēdētais kundze. Neva, protams, nevajadzētu cerēt, ka katrs kolēģis arī savas pārdrošākās idejas atradīs šajā ziņojumā. Mums ir jāpaliek eh, pragmatiskiem, bet ja kaut kas ļoti vērtīgs eh, tomēr eh, pēdējā brīdī nāks gaismā, tad mēs to arī iekļausim ziņojumā. Protams, Es nevaru uzrakstīt jaunu ziņojumu uzmetumu, esmu saņēmusi 839 grozījumus, un tie ir tie instrumenti, kas tagad ir manās rokās, un ar tiem man arī jāturpina darboties. Nevaru kaut ko mm, pilnīgi no gaisa paķert. Un mm, ceru arī uz tikpat konstruktīvu mm, sadarbību nākotnē, ceru, ka teksts beig beigās būs ļoti labs. Paldies! Thank you very much. Um, the... Paldies! Par laika grafiku. Balsojums komitejā ir paredzēts 15. oktobrī, plenārsēdē novembrī. Paldies par šīm debatēm. Pēc kādām desmit minūtēm sāksim balsot, jo balsojums tika izziņots uz pulksten 16.30. Es negribētu sākt to ātrāk, jo visi nav šeit klāt. Un tādēļ izsludinu nelielu pārtraukumu. Sāksim atkal sēdi pulksten 4.30. Okay, can you take your seats, please? Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet vietas. Right, thank you very much. Um, Annie Podimata has asked. Kolēģi Annie Podimata ir pieteiksies runāt pavisam īsi, pirms mēs sākam balsot. Anī, kur tu esi? À, agrāk tu sēdēji pavisam citur, tagad jaunā vietā. Paldies priekšsēdētāji, paldies Šārun. Man ir labs, labas ziņas, labs paziņojums. Ja kāds nav vēl dzirdējis, tad es varu jums pastāstīt šķiet, ka Mums ir pirmās 11 pionieru valstis, kuras iekļausies pastiprinātajā sadarbības mehānismā, lai ieviestu finanšu transakciju nodokli. Manuprāt, tas ir vēsturisks lēmums, ļoti nopietns lēmums, kurš pilnībā arī rehabilitē ļoti daudz pasākumus, ko Eiropas parlaments daudz gadu gaitā ir veicis. Paldies, Annī, par šo paziņojumu, bet tagad gan sāksim balsot. Eh, balsosim par vienotiem Eiropas tirdzniecības notikumiem. Marijāna, tu esi tiešām hiperaktīva, jo šis ziņojums arī ir tavējs. Šķiet, ka visi nu, nozīmīgākie ziņojumi pēdējā laikā tiek rakstīti ar tavs pālu. Vai visiem ir balsošanas kartes līdzi, vai kāds ir aizmirsis balsošanas karti, tad lūdzu paceliet rokas. Man, piemēram, pašai ir aizmirsusies šī karta. Vai vēl kādam? 33 kartes ir ievietotas balsošanas aparotu, aparātos, un tikai 26 deputāti ir nospieduši pogas. Un tagad atkal visi ir nospieduši pogas, bet viens sociālists ir par daudz. Vienam no sociālistu un demokrātu grupas ir jāanalē savs balsojums. Man nav te jāskaita mm, rokas zālē. Es redzu visu, kas parādās balsošanas iekārtā. Roberts bija tik lepns un atcēla savu balsojumu. Ļoti labi. Tātad sāksim balsot. Desmitais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Norādīts. Sestais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Septītais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Astotais grozījums ar mutisko grozījumu. Vispirms balsosim par mutisko grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Un tagad pats grozījums kopā ar šo mutisko grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas? Arī pieņemts. 12. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 13. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 14. kurš par? Pret? Es atvainojos, man šeit saka, ka 14. grozījums atkrīt. Balsojam par 15. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 16. ir atsaukts. Pārējām tālāk pie kompromisa D. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. What was that? What was that? What was that? The compromise.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 21. grozījums, kurš par, pret. Vai šis grozījums ir atsaukts, jautā priekšsēdētāji? Izšķiet, ka ir atsaukts. Tad nebalsosim par to. Balsosim par 22. Ar mutisko grozījumu, kur iesaka referente. Balsojam par mutisko grozījumu. Vispirms, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad par 22. grozījumu ar šo mutisko grozījumu, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss B, kurš par pret atturas pieņemts. 25. grozījums ar mutisko grozījumu. Balsojam par mutisko grozījumu, kurš par pret atturas pieņemts. Un tagad par 25. grozījumu ar šo grozījumu, kurš par pret atturas pieņemts. 26. un 27. ir atsaukti. Balsojam par pirmo grozījumu, kurš par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss C, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par visu tekstu ar grozījumiem un darīsim to elektroniski. One more to vote. Any? Okay, let's close the vote. Beidzam balsot. Jāpieskaita vēl arī mana balss. 34 nobalsoja par, viens pret un neviens neatturējās. Sirsnīgs paldies Marianai!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 Okay, so this is um, Arlene's report on the. Tālāk Makārlīns, um, Makārtīs kundze ziņojums par iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanu un tirgus manipulāciju. Vai viss ir gatavi balsojumam? Ļoti labi, tad varam sākt. Kompromiss A. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Kompromiss B. Kurš par? pret atturas pieņemts. Kompromiss C, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss D, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss E, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss F divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pret Žampol, vai jums viss ir kārtībā? Ceturtā lapa balsošanas sarakstā. Pirmā daļa kompromisa F. Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? Pret? Atturas. Arī otrā daļa pieņemta. Pārējām pie kompromisa G. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. Kompromiss H, kurš par pret atturas pieņemts. Divsimt piecdesmit astotais grozījums. Nē, tas ir atkrīt, saka priekšsēdētāji. Pārējām pie 260. grozījuma. Kurš par? Pret? 260. grozījums. Pret? Atturas? Grozījums pieņemts. Kompromiss I. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Kompromiss J. Kurš par? Pret? Atturas? pieņemt. Kompromiss K, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss L, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss M, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss N, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss O, kurš par pret atturas pieņemts pieņemts. 33. grozījums ar mutisko grozījumu. Balsojam par mutisko grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Un tagad par 33. grozījumu ar šo mutisko grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Kompromiss P. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Kompromiss Q. Kurš par? pret atturas pieņemts. 38. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss R, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss S, kurš par pret atturas pieņemts. 2, 360. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts.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 28. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss dubult V, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 45. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss X, kurš divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, arī pieņemta. Kompromiss Y, kurš par pret atturas pieņemts. 50. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss Z, kurš par pret atturas pieņemts. 54. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 36. D grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Kompromiss AA, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss AB, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 399. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 58. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss AC, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 60. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 61. grozījums ar mutisko grozījumu. Vispirms balsojam par mutisko grozījumu. Par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad par visu 61. grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. 62. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts noraidīts. 63. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 64. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 65. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 68. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 67. tiek atsaukts, 68. kurš par, pret, atturas, pieņemts noraidīts. Kompromiss AD, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 89. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. NV pirmais grozījums ar mutisko grozījumu. Vispirms par mutisko grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad par visu grozījumu ar šiem grozījumiem par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. NV otrais grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 90. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 91. kurš par pret atturas pieņemts. 92. mums nav jābalso, 93. arī nē, jo tie parādījās uh, eh, kompromisu grozījumos. Arī 94. grozījums parādījās R kompromisā, tādēļ par tiem nebalsosim. Kompromiss AE, kurš par pret atturas pieņemts. Simtais grozījums ietilpst vienā no kompromisiem, pārējiem pie 101. grozījuma ar mutisko grozījumu. Vispirms par mutisko grozījumu, kurš par pret atturas pieņemts. Un tagad pats 101. grozījums ar šo mutisko grozījumu, kurš par pret atturas pieņemts. 102. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 103. kurš par pret atturas. Manuprāt, to vajadzētu pārbaudīt elektroniski. 103. grozījums. Beidzam balsot. 22 nobalsoja par, 19 pret, līdz ar to grozījums pieņemts. Kompromiss AF, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss AG, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss AH, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss AI, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Devītais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss AJ, kurš par pret atturas pieņemts. 123. grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais jūrī grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 124. grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais NV grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Jūrī 4. grozījums par pret atturas noraidīts. Jurija 5. grozījums par Atkrīt izrādās šis piektais grozījums, 125. grozījums par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums no jūrī, kurš par pret atturas noraidīts. Un tagad balsosim elektroniski par visu tekstu ar grozījumiem. Sākam balsot. Vai visi nobeid, nobalsojuši? Beidzam balsot. 39 par, neviens nav pret, viens atturējās. Lieliski. Nu, tad tūlīt darīsim to pašu vēl vienreiz, šoreiz par likumdošanas rezolūciju. Tātad atkal balsojam elektroniski. Keep voting. Keep voting. Balsojam, balsojam, balsojam. Vēl vienam jānospiež podziņa lieliski. Paldies, lūk, tieši tāds pats rezultāts 39 par, neviens pret, viens atturējās. Paldies visiem. Un Arlēna tev ar apsveicu. Where's part two? Tālāk nākamais. Nākamais ziņojums faktiski tāda kā otrā daļa. Te runāsim par direktīvu, vai ne tā? Vai jānomainās ir arī sekretariāta darbiniekiem šeit? Visi gatavi? Lieliski! Tātad A kompromiss, kas par, pret, atturs pieņemts. B kompromiss par, pret, atturs pieņemts. C kompromiss par pret atturs pieņemts. D kompromiss par pret atturs pieņemts. 13. lībe par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 13. grozījums. Šķiet domas dalās. Every's voted, votes closed. Beidzam balsot. 20 par 19 pret pieņemts ar vienas balsas pārākumu. Viena balss atturējās. Tālāk. E kompromiss. E kompromiss. Par, pret, atturs pieņemts. Jūrī 11. grozījums. Tas atkrīt tomēr, nē. Liba 16. par, pret, atturs pieņemts. Liba 17. par, pret, atturs noraidīts. Jūrī 12. par, pret, atturs, noraidīts. F kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. G kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. H kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. I kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Jūrī 1. Vai varam balsot par šiem kopā? Nē, šķiet nevaram tomēr. Nē, tie ir dažādi. Jūri viens par, pret atturs pieņemts. Ceturtais par, pret atturs pieņemts. Piektais par, pret atturs pieņemts. Sastais par, pret atturs pieņemts. Septītais par, pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski septīto grozījumu. One more to vote. Vēl vienam jānobalso. Lieliski, visi nobalsojuši. Šķiet, ka kāds laikam nebalso. Beidzam balsojumu. 23 par 15 pret 1 atturējās pieņemts. J kompromiss par pret atturs pieņemts. K kompromiss par pret atturs pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturs pieņemts. L kompromiss par pret atturs pieņemts. 16. grozījums. Nē, tas atkrīt. Arī nākamais atkrīt. Nē, libe divi par, pret, atturs pieņemts. 17. par, pret, atturs noraidīts. Kompromiss M par, pret atturs pieņemts, Libe 7 par pret atturs pieņemts, N kompromiss par pret atturs pieņemts, Libe 9 par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski 9. Libe komitejas grozījumu. One more to vote, thank Vēl vienam jānobalsā. Paldies. Beidzam balsot. 21 pār 19 pret. Pieņemts. Tagad balsosim ele elektroniski par tekstu grozītā versijā, lūdzu. One more to vote. Vēl vienam jānobalsā. Labi. Beidzam balsot. 39 par, viens atturējās, neviens nebija pret. Nu, šķiet, ka tieši tāpat kā iepriekš. Un tagad balsojums par likumdošanas rezolūciju, tāpat elektroniski. Jūs jau dodaties prom, nedodaties vēl prom. To vote, come on, press your button. Vēl diviem jānobalso, vēl diviem. Vēl vienam, paldies. Nu, tieši tāds pats rezultāts 39 par, viens atturējās. Nu, tomēr priecājos vienmēr, kad ir tādi līdzīgi rezultāti. Say... Makārtīs kundze. Es tikai gribēju teikt visiem, ka nevar uzņemties visus slavu par, un laurus par, šiem, par šo darbu, jo man ēnu referenti ļoti daudz palīdzēja. Un liels paldies arī komitejas darbiniekiem, tie man arī ļoti daudz palīdzēja. Paldies. Gribēju pateikties vienkārši visiem, kas bija iesaistīti darbā. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Referente norādījusi, ka vēlas uzsākt sarunas par iespēju gūt vienošanos pirmajā lasīmā par šiem dokumentiem. Nu, tad saskaņā ar procedūrām sarunu komandā tiks iekļauta priekšsēdētāja referenti un ēnu referenti un šie dokumenti tiks, pieņ, tiks uh, eh, uztvērti tādā redakcijā, kādā to šodien uh, apstiprinājām balsojumā. Nu, un, protams, ka pēc tam mēs atkal stāstīsim jums, godātie komitejas locekļi, par to, kāds progress gūts sarunās. Mēs gan esam aizteikšies šobrīd padomē mazliet priekšā, paies kāds brīdis, kamēr varēsim uzsākt trialogu. Kāds vēlējās izteikties? Oh, Robert. That... Es personīgi uzskatu, ka tā ir kļūda. Mums vajadzētu vispirms dot nodot dokumentu plenārsēdē, nobalsot par visu šo tekstu un nebalsot par rezolūciju, un tad tikai uzsākt sarunas ar padomu. Es nedomāju, ka ir īpaši demokrātiski rīkoties šādi. Mums būtu jārespektē katra, ik viena deputāta tiesības iesniegt grozījums, ja viņi to vēlētos darīt. Ja mēs visreiz patiešo dodamies uz pado, sarunām ar padomu, tad tādā gadījumā nonāksim jau pie kaut kāda kompromisa, kas neļaus vairs de mūsu kolēģiem ietekmēt šo dokumentu. Tāpēc, principā, es esmu pret šāda veida rīcību. Thank you very much, Rob. Paldies, turpin priekšādātāji. Mēs esam nerad šai komitejā izmantojuši šāda veida iespēju tajos gadījumos, kad esam nonākuši strupceļā trialogā un tādā veidā izdarījuši spiedienus padoms. Tas attiecināms uz vairākiem dokumentiem. Es saprotu jūsu izteikumu idejisko pusi. Bet jāsaka, šī tehnika nu, un stratēģija tiešām ir ļoti liederīga vēlākā darba posmā. Un tāpēc, ja vien nebūs milzīgi daudz sašutošu balsu par to, ka mēs uzreiz uzsākam trilogu sarunas, es tomēr uzskatu, ka mēs visi vienojamies par šādu darba metodi. Jūs arī vēlējāties ko teikt? Jā, Es domāju, ka jautājums jau ir ne tikai par to, saka Vortmans Kalskundze, e, ka mēs dodamies plenārsēt, kas izdara pēc tam spiedienu, bet gal galā mums ir arī daudz spēcīgāks mandāts, ja plenārsēda apstiprina šos dokumentus, vai ne tā? Tāpēc es domāju, ka būtu tikai labi un pareizi nodot šos dokumentus balsojumam plenārsēdā plenārsēdē, ja vien ir kaut kādi citi objektīvi iemesli, kāpēc to nedarīt. Bet es atklāt sakot, tādu šobrīd neredzu, kāpēc mēs nevaram nodot dokumentus e, plenārsēdē. Uh, šos balsojumus uh, plenārsēdē. Es domāju, ka 39 balsu par balsojums un neviens pret ir ļoti spēcīgs mandāts, vai jums tā nešķiet? Referenti teica, ka viņa labāk uzsāktu tūlīt sarunas, tas bija viņas viedoklis. Vai jūs arī vēlaties izteikties? Jā, Makārtīs kundze, jā. Es saprotu to, ko saka, sakāt jūs kolēģi. Jā, protams, ir tāda brīža, kad mēs esam domas starp, ka, ka mūsu domas dalās, ir konflikti un tā tālāk, bet pie šī dokumenta strādājot, mums bija ļoti plašas diskusijas ar komisāru Barņē, mums bija arī uzklausīšana, un šis jautājums ir tiešām ārkārtīgi svarīgs, jo mēs vēlamies aiz, aizpildīt vairākus trūkumus eh, dokumentos, un komisija lūdz mums pātrināt darba tempu. Viņi, netei, viņi nelūdz mums no kaut kā atkāpties, nē, bet, kā jūs zinat, ja eh, nododam dokumentu plenārsēdē, tad tam vispirms jāatrod laiks un tā tālāk process ievilksies. Ja man būtu sajūta, ka šis dokuments ir pretrunīgs, tad to, to es noteikti darītu tik un tā. Bet tā kā man liekas, šis jautājums nav pretrunīgs, tad ņemot vērā, ka ir vajadzīgs ātrāks rezultāts, es domāju, būtu tikai atbilstīgi rīkoties šādu padomu. Šobrīd jau atpaliek aiz mums. Un šoreiz ir mūsu rokās noteikti darba kārtību un tempu. Es domāju, ka es piekrītu principā Roberta teiktajam, bet tomēr es domāju, ka šajā gadījumā mums jārīkos ir gana elastīgi un ņemot vērā, ka ir šāds balsojuma rezultāts, es domāju, ka mēs varam uzskatīt, ka parlaments mūs jau atbalsta. Priekšsēdētāji turpina. Sven. Nē. Gīgoldkungs divi atšķirīgi jautājumi, manuprāt, šobrīd. Viens jautājums ir par šo konkrēto ziņojumu, un tad šie vispārīgie, Roberta izteikti argumenti. Vispārīgā fonā runājot, es domāju, ka mums varbūt vajadzētu tā pamatīgāk apspriest šos jautājumus. Bet, atklāt sakot, es nedzirdēju nevienu iebildi šeit no klātesošiem par šo konkrēto ziņojumu, kāpēc tam būtu jātop nodotam plenārsēdē. Un tiešām šis pamatojums ir diezgan loģisks, debatas komitejās, protams, par, ir bijušas par šo jautājumu, bet es personīgi uzskatu, ka ka tajos gadījumos, kad mēs ar ziņojumiem dodamies uz komiteju, kas ir tehniski pēc savu raksturu un grozījumu nav daudz, un nereti ekona iniciatīvas ziņojumi eh, pēc tam tiek apstiprināti plenāra sēdē bez mazākajām izma izmaiņām. Jo šai komitejā tas, par ko mēs vienojamies šeit, parasti tiek uztverts kā kaut kas tāds autoritatīvs jau. Uh, un tas, es domāju, protams, arī attiecināms e, uz referents darba kvalitāti, un tāpēc es arī neredzu nekādu iemeslu šajā konkrētajā gadījumā dot kaut kādu signālu, ka kaut kas nebūtu kārtībā šo ziņ ziņojumu. Nē, un es nedomāju to, ka nodošana plenārsēdē tā būtu kaut kāda šī ziņojuma vai nostājas stiprināšana. Nē, es drīzāk redzu to kā vienkārši procesu pavilkšanu garumā. Jo šeit komitejā mēs jau esam par visu apspriedušies. Roberta arguments bija vispārīgs pēc savu raksturu, un citos gadījumos tā varam rīkoties, bet šī konkrēta ziņojuma gadījumā neredz nekādu iemeslu, kāpēc, lai mēs mainītu uh, pašreizē, pašreiz noteikto procedūru. Paldies, nākamais runātājs saka priekšādātāji. Paldies. Pietikainens kundze saka. Piekrītu Robertai un Korīnai e, tajā, ka tā tomēr ir liederīga politika izmantot plenārsēdi, nodot ziņojumus Uh, ziņojumu uz plenārsēdi. Un lūk, un tas jau ir šeit principu jautājums, vai ne tā? Un lielākajā daļā gadījumā mēs tā arī rīkojamies. Un tomēr jāsaka, esmu gatava atbalstīt referenti, šoreiz neveikt šo garāko procedūru, jo, kā mēs saprotam, uh, esam vienojušies politisko grupu starpā, tāpat, ka šis jaut, jautājums ir salīdzinoši uh, ne, bez pretrunām un ir vajadzīga strauja rīcība. Un tāpēc es domāju, ka droši vien nebūtu arī nekādu būtisku, traģiski pretrunīgu jautājumu, kas mainītos plenārsēdes balsojuma rezultātā. Un es domāju, ka pat sarunās ar padomi tādu īsti nebūs, jo šis jautājums tiešām ir salīdzinoši tehnisks, un tāpēc, lai veicinātu tā pieņemšanas ātrumu, varbūt mēs varētu šādi pātrināt procedūru. Bet, protams, ka labprāt klausos arī debatēs nenoliedzami Un varbūt, ka mēs varētu vēl lūgt koordinātors apspriesties par šo jautājumu, pieņemt lēmumu par to, kāda tad ir vispārējā nostāja šai ziņā. Jā, turpina priekšādātāji, nu es nedomāju, ka katram deputātam tagad būtu par šo jautājumu jāizsakās. Silī, vai tiešām, tiešām jums vajag kaut ko teikt? Jā, es tikai gribēju teikt, ka atbalstu Arlēnas priekšlikumu arī citos, ja citos gadījumos varbūt pat vairāk piekrist Robertam. Priekšādātāji turpina. Es saprotu visus šos viedokļus, kas, protams, ir atšķirīgi, un es saprotu, ko teica Roberts. Bet es vienkārši šobrīd gribu teikt, ka tas, ko mēs darījām, piemēram, uzraudzības pakotnes ietvaros, ja mēs nebūtu bijuši eh, pēc tam spēj, nebūtu bijuši spējīgi pēc tam pastiprināt šo mandātu ar, ar eh, pēc padomas vasaras apspriešanās ar plenārsēdes lēmumu, eh, tad tādā gadījumā mēs būtu nu, sarunās būtu bijuši vajā. Ko tad mēs būtu varējuši vēl darīt, lai izdarītu spiedienu uz padomu? Un tāpēc es domāju, tas ir liederīgs instruments ziņojumu nodošana plenārsēdē. Ja mums pie plenārsēdes jādodas divreiz un atkal no jaunu jāpēta visi šie ziņojumi, tātad vienreiz tagad un pēc tam vēl vienreiz, tad, kad jau būtu uzsākušās uh, sarunas, lai izdarītu papildus spiedienu, tad es domāju, ka. Uh, mēs visi būtu ārkārtīgi priecīgi. Viņš, bū, viņš justu, ka ir īstenot demokrātija, es savukārt zinātu, ka izdarīt spiedienu uz padomu. To mēs, protams, varētu teorētiski darīt, bet laika ierobežojumu dēļ, dēļ gribētu tomēr atbalstīt referentu šajā gadījumā. Jā, Mārkus. Procedūra auch nicht verlängern, aber. Äh... Es visu negribu tagad vilkt garumā, bet mēs äh, strādājam kopā un mums, protams, ir jākontrolē, kā tiek äh, izmantots. Uh, äh, izmantotas dažādas struktūras, bet ja mēs uh, pēc tam balsojam plenārsēdē, uh, Nu, kas notika Mifid gadījumā? Es uzskatu, ir labāk balsot plenārsēdē tad, kad visiem kolēģiem ir bijusi iespēja piedalīties darbā pie šī dokumenta. Un Sven, tev jau vajadzēja būt īpaši priecīgam par to, ka par MIFID balsojam plenārsēdē. Tev vispār nekādus komentārus tagad no malas nevajadzētu izteikt. Okay. Uh... Labi, turpināsim debates. Elīsa. Well, because they keep sticking their hands up, Arlene. Nu jā, bet Arlīna viņi visi turpina celt rokas, tāpēc man jādod viņiem uh, vārds. Jā, es atbalstu Arlīnas uh, priekšlikumu, mums nevajadzētu izdarīt nekādus uh, izņēmumus attiecībā uz šo ziņojumu, bet jāturpina darboties. Es piekritīšu Robertam, pieņemsim lēmumu, savādāk mēs te vienkārši vilksim gumiju. Uh, Nav nekādu iemeslu kādēļ. Mums pēkšņi ir jāmaina tie noteikumi, ko vienmēr esam ievērojuši. Nu, un ir arī steidzamība. Udo lūdzu. Pirms ir eh, kopīgā eh, vispārējā regula, es, protams, ļoti labi varu saprast abas puses Mums ir jāvienojas par kaut kādu kopsaucēju. Jūs kā priekšsēdētāja varat uh, saprast, ka ir pretrunas, un ja Korīnai tas ir paprātam, mēs balsojam plenārsēdē. Mums taču ir debats par sešpaku, un ir Es vienotos par tādu minimālo kopsaucēju un dažreiz ir labāk tad vēlsot plenārsēdē miers. Labi. Darīsim to, ko vēlas referents. Mēs jau spriedām par Markus ziņojumu, par Arlīnas ziņojumu un. Tagad ir e, sarunas, ir divi e, trilogi pirms balsojuma plenārsēdē. Tagad balsosim par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu. Okay. Oh, I've just put my card away. I've got that.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 atturas noraidīts. Kompromisā kas par pret atturas pieņemts. 15. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 16. kas par pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas pieņemts. Kompromiss B, kurš par pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums par C eh, kompromiss, kas par pret atturas noraidīts. Balsts no zāles. Jā, labi, varam nobalsot elektroniski mutiskais grozījums par C kompromisu. Sākam balsot. Tikai mutiskais grozījums. Beidzam balsot. 17 par 24 pret grozījums noraidīts. Jums ir jāzina, ka es nemēdzu bieži kļūdīties. C kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 28. grozījums par pret atturas noraidīts. 29. par pret atturas noraidīts. Kompromiss D, kas par pret pret atturas pieņemts. 36. grozījums par pret. Sākam vēlreiz. 36. par pret atturas noraidīts. 37. par pret atturas pieņemts. 38. par pret atturas noraidīts. E kompromis, kas par pret atturas pieņemts. E, e nodarbinātības komitejas grozījums. Oh, paragraph 24 in favor. 24. punkts, kas par pret atturas pieņemts. Katram sekretariātu darbiniekam ir savs balsošanas saraksts, kas ir par G kompromisu pret atturas pieņemts. H kompromis par pret atturas pieņemts. mutiskais grozījums par 51. grozījumu. Sākumā par mutisko par pret atturas pieņemts. Tagad kas par 51. pret atturas pieņemts. 51. kas par. Tas atkrīt, saka priekšsēdētāji. Kompromiss I, kas par. Vairāk grozījumā atkrīt priekšsēdētāji atbild no zāles saucošajiem. Tā tad blakus 51. grozījumam rakstīts, e, nākamais, par ko jābalso, ir kompromiss I. Nu, es uzticos tam, kas te teikts. I kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. All right, that was a mistake. Okay, so it's, it's employment paragraph 22. 22. punkts nodarbinātības komiteja par pret atturas noraidīts. 54. par pret atturas noraidīts. 55. kurš par pret atturas pieņemts. 56. par pret atturas pieņemts. Piecdesmit septītais mutisks grozījums, kas par pret atturas pieņemts Pieņemts. That, okay. Gribat pārbaudīt balsojumu? Labi, mutiskais āda grozījums, sākam balsot elektroniski. Has everybody voted? Vai vispār spēja nobalsot? Beidzam balsot. Pieņemts 22 balsis par, 17 pret.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 Tieši tagad mēs balsojam par 57. saka priekšsēdētāju. Right. That's, so the amendment as amended. Grozījums ir noraidīts. 59. Kas ir par pirmo tā daļu? Pret. Atturas. Īsti nav skaidrs iznākums. Nobalsojam par pirmo daļu Elektroniski sākam balsot. Signumi. No, no vidus mēs nesaņemam nekādu signālu. Jūs neceļat roku. Right. Atkrīt. 20 pret 20. Otrā daļa. Jā, mēs varam par to balsot. Sākam balsot, kas par? Nu, varbūt labāk balsojam elektroniski. Okay. It doesn't make some sense because it refers to the... Oh, it doesn't make sense. No. No, because in the letter... Wait a minute. And without the words in the letter, so if you only... I think we have to take the words in the letter. Ir jāizņem vārdi in the letter, pēdējā. Tātad um, ieteikums ir jātiecina uz. Balsojam par otro grozījumu daļu, kas ir uh, Vienkārši balsojiet. Ja jums nepatīk, tad balsojiet pret. Balsojam kā parasti, parastā procedūra. <laughs> Sorry. <laughs> right. <laughs> That falls 50. 15 par 25 pret, grozījums atkrīt. 60. kas par? Pret. Atturas noraidīts. 61. par? Pret. Atturas noraidīts. Ja kompromiss par pret atturas pieņemts, budžets trešais punkts, kas par pret atturas noraidīts. 63. grozījums par pret atturas pieņemts, kā kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 71. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 72. par pret atturas noraidīts. 73. par pret atturas noraidīts. 74. par pret atturas noraidīts. 75. par pret atturas noraidīts. 76. par pret atturas noraidīts atturas noraidīts. L kompromiss par pret atturas pieņemts. 81. grozījums par pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums par kompromisu grozījumu M. Alda grupa iesniegusi, kas par pret atturas. Nu, balsosim elektroniski, sākam balsot. Every's voted. Grozījums noraidīts 19 par 21 pret. Tagad uh, mutiskais grozījums, ko iesnieguši zaļie, kas par pret atturas arī noraidīts. Kompromisu grozījums M divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas. Man izskatās, ka ir noraidīts, saka priekšsēdētāji. Drošības labad pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par otro daļu. Oh, we change. Oh. This is the second part. Otrā M kompromisa daļa. Beidzam balsot. It's carried. Otrā daļa pieņemta. 20 par 19 pret. N kompromis, kas par? pret, atturas pieņemts. Kompromiss O, kas par, pret, atturas pieņemts. 93. grozījums, kurš par? 93. par, pret, atturas noraidīts. P kompromiss, kas par, pret, atturas pieņemts. 32. punkts eh, nodarbinātības komiteja par pret atturas noraidīts. AFCO 6 par pret atturas. Es īsti nezinu, kā balso vidū sēdošie deputāti. Nobalsojam elektroniski. Ja viss politiskās grupas eh, pietiekam aktīvi nebalsojas, nevar saskaitīt balss. Right. Okay, please. Beidzam balsot. Pieņemts. 20 balsts par 19 pret. Nu jā, bija vērts pārbaudīt. AFCO 4, kas par pret. Sorry, have... Es atvainojos, bet ALDE grupai ir jābalso, vismaz jāceļ roku vai īkšķi vai kaut ko citu, bet eh, es nevaru redzēt, kā jūs nobalsojuši. Balsojam elektroniski. This is AFCO. AFCO 4. Vai viss paspēja nobalsot? Beidzam balsot. Viens kolēģis nav balsojis, bet domāju, tas ar nolūku. Beidzam balsot. 23 par, 16 pret, grozījums pieņemts. Afko 5, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 101. grozījums par? Pret, atturas noraidīts. 103. par pret. Atkal nesaprotu, kāds ir iznākums. 103. Nobalsojam elektroniski. Sākam balsot. Right, that's 15. 15 par 22 balsis pret noraidīts. Q kompromiss. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Afko 9, kurš par pret atturas pieņemts. 107. grozījums par pret atturas pieņemts. Deviņpadsmit afko, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss R, kas par pret atturas pieņemts. S kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 114. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. because 114 114 wasn't adopted. So employment 34 we vote. Employment Nodarbinātība 34, kas par, pret, atturas noraidīts. T kompromiss. On... Bet kas notika ar 114. grozījumu, vaicā Ferēras kundze? Bet tas ir noraidīts, tādēļ mums jābalso par MPL 34, ko arī noraidījām ar tādu pašu balsu pārsvaru. T kompromiss, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts? 116. grozījums par? Pret? atturas noraidīts. 117. par pret atturas noraidīts. Empul 30, kas par pret atturas noraidīts. U kompromis, kas par pret atturas pieņemts. V kompromis, kas par pret atturas atturas pieņemts. These we don't vote. Yeah, employment six is next. Oh, I see, right, okay. Employment six is the next. Nodarbinātības komitejas sastais. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts? Desmitais. Kas par? Pret? Atturas pieņemts? Sešpadsmitais. Kas par? pret atturas noraidīts. No nu, darbinātības komiteja 23. kas par pret atturas noraidīts, 27. par pret atturas noraidīts, 33. par pret atturas pieņemts, 36. par pret atturas noraidīts. Budgets. Oh, no. IMCO. IMCO. As of three. Oh, right. IMCO. We vote the IMCO. IMCO 3 par pret atturas pieņemts, IMCO 4 par pret atturas pieņemts, IMCO 5 par pret atturas. Šķiet, ka ir pieņemts, bet pārbaudīsim drošības labad. Sākam balsot. Imko 5. Deputy voted. Votes closed. Beidzam balsot. Pieņemts 19 par, 18 pret. Imko 6 par, pret, atturas noraidīts. Imko 7 par, pret, atturas noraidīts. Imko 8 par, pret,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 atturas pieņemts, AFCO 13 pār pret atturas pieņemts. Vai vajadzētu pārbaudīt? Nebija īsti skaidrs iznākums. Sākam balsot elektroniski. AFCO 13. Has everybody voted? Votes closed. Beidzam balsot. 23 balsis par 14 pret. Jā, noraid, e, pieņemts. AFCO 14, kas par, pret, atturas pieņemts. AFCO 15 par, pret, atturas. Arī šis būs jāpārbauda. Nobalsojam elektroniski par AFCO 15. Zepti voted. Vēl diviem kolēģiem jānobalso. Lūdzu, spiežiet podziņas. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Afko 18, kurš par? Pret. Atturas. Man izskatās, ka noraidīts, bet uh, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts 16 par 22 pret.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 12 par, pret, atturas, nav īsti skaidrs, vai noraidīts, vai pieņemts. Nobalsojam elektroniski par 12. fem. Has everybody voted? Votes closed. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 18 par 20 pret grozījums noraidīts. Tagad seko apsvērumu. Ceturtais grozījums par pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Votes closed. That falls 1919. 19 par 19 pret. Noraidīts oriģināls teksts, kas par pret atturas pieņemts. Piektais, kas par pret atturas pieņemts. Sestais par pret pret atturas pieņemts. Oriģinālā teksta versija. Nē, par to nav jābalso. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Nodarbinātības komiteja A, kas par pret atturas noraidīts. B par pret atturas pieņemts atturas Pieņemts. C par to nav jābalso. D par pret atturas noraidīts. E par pret atturas pieņemts. F par to nav jābalso. Tālāk imko A, kas par pret atturas pieņemts. Fem A par pret atturas noraidīts.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 Whoops. Okay, citations down to 10. Līdz desmitajam ieskaitot, kas par, pret, atturas, pieņemti. Balsosim blokā par mutisko grūzījumu iesniedzis referents, kas par, par, pret, atturas, pieņemts. All of them, I think. Vai nobalsojam par visiem? 39. ievilkums, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Oriģinālais teksts par pret. Atturas pieņemts. Imko. Pirmais ievilkums par pret. Atturas pieņemts. Otrais ievilkums par pret. Atturas pieņemts. Balsosim par visu normatīvo rezolūciju grozītā versijā. Sākam balsot un daram to elektroniski. Couple more to vote. Thank you. Votes closed. Beidzam balsot. 30 kolēģi par 8 pret neviens neaturējās un paldies par jūsu sadarbību. Ooh. That's the end of the votes. Līdz ar to balsojums ir beidzies. I, I will. <laughs> Thank you very much, everybody. We're now, I'll hand the chair. Godātie kolēģi, es aicināšu tagad Pablo vadīt sēdes nobeigumu. Ir palicis tikai viens darba kārtības punkts. Man ir jāiet prom, bet Pablo lieliski to izdarīs manā vietā. To... Godātie kolēģi, pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Mums ir jārunā par ziņojumu projektu Publiskās finanses Eiropas monetārajā savienībā 2011. un 2012. gadā. Referents ir Alfredo Pallone. Ziņojums pamatojas uz Eiropas komisijas publikāciju uh, par publiskajām finansēm 2011-2012 gadam. Aicināšu vispirms izteikties referentu Palonas kungu. Grazie, prezidente. Molto brevi. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos īsi, jo daudz kolēģi ir noguruši. Un viņi vienmēr var paši mājās izlasīt ziņojumu projektu. Programmu par publiskajām finansēm esmu sadalījis četrās daļās. Pirmkārt, patreizējā situācija, otrkārt, atšķirības starp valstīm, tālāk budžetu konsolidācija un ceturtā daļa - izaugsmes svarīgums. Es domāju, ka tieši šis pēdējais ir svarīgākais punkts. Um, abbiamo visto che ci sono dei squilibri di finanze pubbliche tra e diverse Godātie kolēģi, es domāju, ka esam ļoti daudz ko padarījuši, bet joprojām ir lielas konkurētspējas atšķirības starp valstīm, ir atšķirības ekonomiskās attīstības līmenī, tāpat arī politikas stabilitātes atšķirības. Eiropa ir nobalsojusi par ekonomisko pārvaldību. Mm, sešpakas un divpakas izskatās. Šie tiesību akti ir ļoti svarīgi. Bez tam ir vēl arī fiskālais pakts. Un viss tas, ko esam darījuši stabilitātes mehānismu sakarā kopumā, esam spēruši būtiskus soļus uz priekšu. Taču ar to vēl vien nepietiek. Esam, protams, veicinājuši uzticēšanos Eiropai ar visiem šiem tiesību aktiem. Tāpat arī esam pievirzījušies tuvāk mūsu budžeta mērķiem. Savā ziņā esam kļuvuši nedaudz ilgspējīgāki, taču visu vēl neesam padarījuši. Tādēļ jāpāriet pie man ziņojuma otrās daļas, kurā es aprakstu atšķirības starp dalību valstīm. Atšķirības ir būtiskas gan ekonomiskās izaugsmas, gan arī publisko finanšu stabilitātes jomā ir liela atšķirība starp ziemeļu dalību valstīm un dienvidu dalību valstīm un centrāla Eiropas valstīm. Ekonomiskās konkurētspējas rādītāji arī ir ļoti atšķirīgi, un tas ir vairāk iemeslu dēļ. Sākot jau ar ļoti lielu birokrātisku aparātu dažās valstīs, ar uzņēmē darbības vidi, kas dažās valstīs ir labāk nekā citās. Tāpat uh, varētu runāt arī par to, cik centralizēta ir katra dalība valsts, cik kompjuterizēta, datorizēta, cik daudz informācijas un meklējumu var veikt atsevišķās valstīs. Šīs atšķirības nozīmē, ka arī stratēģijām ir jābūt atšķirīgām dalību valstīs. Citiem vārdiem sakot, padomes rekomendācijas, kas parādās Eiropas pusgadā, nevar būt vienas visām valstīm, jo objektīvās izejas pozīcijas ir ļoti atšķirīgas. Ir dažas dalību valstis, kurām jāpieliek lielākas pūles uh, publisko finanšu sakārtošanā, un citas, kurām nav tik lielas problēmas un pūles jāveic. Ir valsts ar ļoti lielām uh, struktūrālām pielāgošanās programmām, ar budžeta konsolidācijas programmām, tās ir valstis, kurām nav citu alternatīvu. Un te nesam nu nonākuši pie budžeta jautājumiem. Ir nepieciešams tāds veselīgs līdzsvars publiskajās finansēs, ir vajadzīga nodarbinātība un izaugsme. Protams, mēs varam ļoti ilgi runāt par šiem jautājumiem. Dažas valsts, ieskaitot arī manu valsti nevēlas uzvesties tā kā strausi. Līdz šim esam dzīvojuši pār saviem līdzekļiem, un tas, protams, nav nācis par labu nākotnes paudzēm. Valsts parādas loks tiek uzlikts mūsu nākamajām paudzēm. Tirgus tad soda šādas valstis. Ir vēl kāda lieta, ko es gribētu pieminēt šajā sakarā ir jāveic pasākumu publisko finanšu konsolidācijā. Daudz kas ir izdarīts, bet vēl vairāk ir jādara nākotnē. Eiropas komisijai būs jāizvērtē tas, ko šīs te bankrutējušās valstis ir izdarījušas un jāsalīdzina viņu centieni ar citu valstu centieniem. Taču ar to vien nepietiek. Ļoti skaidri jāpasaka arī tas, nu vismaz es personiski esmu par to pārliecināts, ka konsolidētos budžetos vairāk uzmanības ir jāpievērš izdevumu samazināšanai nekā ieņēmumu palielināšanai. Jo, ja samazinām izdevumus, tad tas tik lielā mērā neietekmē ekonomisko darbību, tam varētu būt arī lielākas, lielākā stimulējošā ietekme. Turpretī, ja mēs palielinām ieņēmumu daļu, palielinot nodokļus, tad tas negatīvi ietekmē uzņēmē darbības vidi. Ja mēs samazinām tekošos izdevumus, tad gan iekļūstam tādā kā burtajā lokā. Ilgtermiņa izdevumu samazināšana palīdz izvairīties no nevajadzīgas izšķērdēšanas. Runājot par izaugsmi, es gribētu teikt, ka ar taupību vien nepietiek tās nodrošināšanai. Ir jāsamazina fiskālās pārmērības. Ir jārēķinās ar to, ka arī šeit pastāv tāds kā aburtais lokus. Ja mēs kaut ko samazinām, tikai mums ar vien vairāk samazinām, tad mēs samazinām arī ekonomisko aktivitāti. Ir jābūt pragmatiskiem un realistiskiem. Ja nebūs ekonomiskā izaugsme, ja nebūs šīs izaugsmes, tad nekādas konsolidētās publiskās finanses mums neparādīsies. Mēs nevaram tikai palielināt nodokļus vien. Tas apstādinās visu darbību. Paldies Palonis kungam. Un tagad aicināšu izteikties ēnu referentus. Sāksim ar eh, Janu Ņoku kungu, kas pārstāv socialistus. Paldies priekšsēdētā kungs. Gribu pateikties referentam par ziņojumu projektu. Ziņojums ir ļoti īss un uh, konkrēts, tajā ir maz lapušu. Atšķirībā no tā, ko referents mums šeit stāstīja, šis ziņojums ir briesmīgi dogmatisks. Tas piedāvā uh, budžeta politikas tādu ļoti dogmatisku analīzi. Šodien ekonomiskā debašu centrā ir jautājums par to, kāda budžeta politika ir nepieciešama recesijas apstākļos, un Eiropu recesija ir piemeklējusi. Eiropas parlamentam ir jāsaka savs vārds par diviem ECFIN ziņojumiem. Viens tika publicēts pagājušā gada septembrī, otrs šī gada jūnijā. Starp abiem šiem ziņojumiem situācija ir būtiski mainījusies. Uh, Pagājušā gada septembrī kāds vēl varbūt varēja noticēt, ka konsolidācija un struktūra fondi varētu palīdzēt atdzīvināt ekonomiku un ekonomisko izaugsmi, eh, par to varētu liecināt kaut kādi ekonomikas rādītāji. Šodien gan situācija ir mainījusies un pavisam grūti ir kaut kādas tādas domas atbalstīt. 11,4% ekonomiskais samazinājums saskaņā ar Eurostat eh, rādītājiem ir pietiekami dramatisks skaitlis. Un ar to mēs sastopamies, neskatoties uz to, ka valdības ir darījušas pilnīgi visu, ko mēs tām esam ieteikuši darīt divu gadu laikā. Eiropas komisijai tad nākas konstatēt, ka Eiropas ekonomika nav uh, sniegus cerētos rezultātus pagājušā gadā. Eiropas komisija, diemžēl, nav atzinusi, ka vakardienas ieteiktās metodes ir izgāzušās. Ja Grieķija būtu pildījusi visus komis, visas komisijas norādes, tad iespējams tajā ekonomiskā izaugsme būtu vislielākā, bet vidēja alga būtu 186 eiro mēnesī. Referentkungs, kāpēc šie deficīti ir pieauguši? Tādēļ, ka esam pārāk daudz tērējuši, jeb varbūt tādēļ, ka ir samazināti nodokļi. Pāanalizēsim situāciju pēdējo desmit gadu laikā. Lielākā daļa valstu ir samazinājušas izdevumus E, ir būtiski samazinājies ieņēm, samazinājusies ieņēmuma daļa budžetā. Ne jau tādēļ, ka esam saņēmuši, samazinājuši nodokļus, bet tādēļ, ka mūsu ieteiktie pasākumi nav veicinājuši ekonomisko izaugsmi. Jūs pats referents savā ziņēmā vienā daļā teicāt, ka runājot par izdevumiem, būtu svarīgi nesamazināt ieguldījumus publiskajā sfērā franču tulkojumā vismaz ļoti īpatnēji ir formulēta šī doma. Te ir rakstīts, ka. Tas ir devītais ziņojuma punkts. Tas nav apsvērumos, bet tas ir devītais punkts piektajā ziņojuma lapusē. Jūs sakat, atgādina, ka izaugsmas un konsolidācijas galvenais aizstošais elements ir konsolidācijas veidošana. Šai saistībā uzsver, ka konsolidācijas, kas tiek balstīts uz izdevumiem, nevis uz ieņēmumiem, man liekas, ka te vajadzētu runāt par e, izdevumu samazināšanu un nevis ieņēmumu palielināšanu. Es domāju, ka vismaz franču tulkojumā ir ieradu, ieviesusies kaut kāda kļūda. bet tas ir tikai tāds komentārs iekavās. Pāriesim pie nopietnākām lietām. Jūnijā politiskās debats būtiski mainījās, bija tāds kā pagrieziena punkts. 28. un 29. jūnijā notika galotņa tikšanās, kurā tika atzīts, ka stratēģijai būtu jābūt, vismaz jāpārskat šī stratēģija, ja nevairāk. Izaugsmes pakts par kuru valstis vienojās, norāda, ka nepieciešams mobilizēt resursus, lai varētu iz, veikt izdevumus nākotnē. 120 miljārdi ir tas eh, finansējuma apjoms, kas ir nepieciešams investīcijām. ECB paziņoja, ka tā arī iejauksies no savas puses, lai mazinātu spekulāciju ar dalību valstu parādiem. Spāniju un Portugāle vēlreiz iesaistījās sarunās par deficīta samazināšanas kalendāru, jo šīs valsts saprat, ka 2013. gadā 3% budžeta deficīta tās nesasniegs, jo ir recesija. Pats Mario Monti jūsu valstī Itālijā teica, ka ir nepieciešami zelta likumi, lai publiskās finanses netiktu ieskaitītas budžeta deficīta aprēķinos. Uh, Montīkungs ir ieviesis ļoti liels struktūra reformas, un tomēr viņš šobrīd uzskata, ka ir nepieciešams kaut ko darīt, lai vairotu publiskās investīcijas. Izaugsmes eh, eh, pakts uzsver uh, finanšu konsolidāciju, kas ir nepieciešama ilgtermiņā. Dalību valstīm ir jāturpina diferencēt pieeja konsolidācijai, uh, veicinot ekonomisko izaugsmi un tā nīpat laikā arī veicinot investīcijas, tādas investīcijas, kas būtu vērstas uz nākotni. Man ļoti žēl, ka jūsu ziņojumā šo jauno pieeju neredzu. Eiropas līmenī tā e, parādās visnotaļ izteiktā veidā. Jūsu ziņojumā turpretīm jūs atkārtojāt Eiropas komisijas paziņojumus, kas ir novecojuši un izgāzušies. Eiropas parlamentam, protams, ir jāuzņemas sava loma Eh, šobrīd kopā ar padomu mums ir jāmēģina virzīties uz priekšu. Es ceru, referent kungs, ka jūs būsiet pietiekami gudrs, lai varētu tomēr iesteikt, ie, iedzīt šo te nokavēto. Lielas paldies, un tagad liberāļu vārdā aicināšu izteikties Tremosas kungu. Labdien, priekšsādātāji! Es šodien runāšu itāļu valodā Pallonas kungam par godu, jo viņš ir referents un viņš ir arī mans tautietis, un tādēļ es labprāt runāšu itāliski. Liberāļiem nav nekāda problēma atbalstīt jūsu ziņojumu. Šajā ziņojumā ir ļoti daudz domu, kurām varam piekrist. Piemēram, es domāju, ka līdzsvarots budžets ir priekšnoteikums ekonomiskās izaugsmas nodrošināšanai. Nu, ja mēs domājam par tādu valstu kā Spānija, mēs redzam, ka pēdējo četru gadu laikā Spānijā nekādi taupības pasākumi nav veikti. Atsevišķi reģioni gan to ir, par to ir runājuši, bet valsts kopumā ir palielinājusi budžetu par 8-9%. Tas kopumā ir 12%. Un nu, tas rada savu dabīgu efektu. Ja publiskais deficīts tiek samazināts, tad valsts finansējums <clears throat> arī nekādā gadījumā netiek palielināts. Mēs redzam, ka investīcijas samazinājušās lielā mērā par 50%. Socialistu kolēģis no Francijas, kas tikko kā izteicās, pieminēja ECB. Zviedrijā finanšu ministrs 90. gados runāja par taupību kā uh, izaugsmas priekšnoteikumu. Viņš savulaik ieradās Eiropas parlamentā un teica, ka pirmo reizi, kad pirmajā gadā, kad es biju socialistu valdības premjerministrs, es samazināju publiskos izdevumus par apmēram 10% no IKP. Tas bija tāds horizontāls griezums visās budžeta kategorijās. Tā mērķis bija sabalansēt budžetu no jauna. Pēc diviem gadiem Zviedri bija pārvarējuši ekonomisko krīzi, un šodien šis uh, pats cilvēks, personkungs, eh, ceļo pa pasauli un stāsta citiem konferencēs, kā pārvarēt krīzes. Te nav runa par dogmatisku pieeju, nebūt ne. Te ir jautājums par to, ka mums ir jāizskata pašiem savi viedokļi šajos jautājumos. Mēs liberāļi esam mēģinājuši skaidrot šajā komitejā savu līniju trīs gadu laikā. Mēs uzskatām, ka līdzsverots budžets noved pie ekonomiskās izaugsmes un arī ļauj nodrošināt tautas atbalstu mūsu valstīs. Piekrītu Palonis kungam tajā, ka šī līdzsvera panākšana budžetā iespējama tad, ja samazināsim izdevumus. Tikai pēc tam varam ķerties pie nodokļu paaugstināšanas. Protams, jāskatās ir uz atsevišķiem gadījumiem. Taču šis ir tas kopsaucējs, par kuru varam vienoties. Tāpat es uzskatu, ka ir atsevišķas dalību valstis, kuras var samazināt publiskos izdevumus. Nu, piemēram, ja mēs runājam par infrastruktūru, tad bieži redzam ka tiek plānoti kaut kādi infrastruktūras projekti, kas ir neiedzīgi un neloģiski. Tie netiek analizēti no izmaksu un ieguvumu viedokļu. Ir arī tādas Dienvidē Eiropas valstis, kurās mēs redzam, ka e, pieaug ierēģņu pulks, un tas jau nu šobrīd nav nepieciešams. Šajā ziņojumā vislabāk man patīk tas, Ir 14. punkts, kurā runa ir par dažādu līmeņu reģionālo vietēju valdības iestāžu pienākumiem un nozīmi. Un par to, ka ir jāskaidro šiem te dažādo līmeņu pārstāvjiem viņu loma stabils un ilgspējīgs valsts finanšu struktūras saglabāšanā. Pilnīgi pareizi. Domāju, ka jāskatās ne tikai uz valsts budžetu, bet arī uz zemākiem līmeņiem. Mēs varam ņemt par piemēru decentralizētas valstis, kā tur tiek organizētas publiskās finanses. Šīs pašas valstis ir centralizētas no nodokļu ievākšanas viedokļa. Dažās valstīs ir centralizēta, citās decentralizēta sistēma. Ir tādas valstis, kur reģioni uh, tērē daudz lielākas summas nekā paši ieņem. Nu, citādā ziņā es varu visumā piekrist šim te referentam un domāju, ka mums būs viegli panākt vienošanās par šo dokumentu. Lielas paldies Tremos kungam. Tagad zaļo vārdā Gīgold kungs. Gracias, prezident. Paldies priekšsēdētāji. Saka Gīgold kungs spāniski. Pāris ātras piezīmes. Šodien aizstāju mūsu ēnu referenti, referentu no Nīderlandes. Un mūsu galvenais uzskats šai kontekstā ir salīdzinoši ļoti līdzīgs jau paustajam, respektīvi mēs ticam, ka ir vajadzīgs ilgspējīgs publiskās finanses, bet tajā pašā laikā ir ārkārtīgi svarīgi, svarīgs veids, kādā tās panākam, eh, kādā nodrošinām to stabilitāti. Pirmām kārtām gribētu teikt, ka. Uh, komisijas atskaitīšanās par šiem publisko finanšu jautājumiem ir laba, šis ziņojums ir labs, viņi ir veikuši padziļinātu darbu pie šī dokumenta, es arī eh, biju autors iepriekšējiem ziņojumam, kas tika izstrādāts par šādiem jautājumiem, Un faktiski ziņojumam būtu jābūt daudz detalizētam, kam jau komisijas projekta līmenī, jo komisija taču ir ieguldījusi daudz pūļu, lai izanalizētu šos ārkārtīgi svarīgos jautājumus, piemēram, lūk, šo multiplicē, multiplicēšanās efektu eh, un dažādu veidu gadījumus, skaidrus tā ir izpētījusi, un ziņojums tā pašreizējā formā nesniedz pietiekam skaidru eh, domu par to, kā mums vajadzētu rieģēt, kāda ir šī komisijas nostāja. Un te mums vajadzētu nospēlēt savu institucionālo lomu. Piekrītu daudziem šiem vispārīgajiem referenta izteikumiem un pamatlīnijām par to, cik svarīgas ir publiskās finanses, cik svarīgi tām būt stabilām, saprātīgām, kā jāatjauno to līdzsvars un tā tālāk un tā joprojām, tāpēc to nemaz te neatkārtošu. Bet tomēr kaut kam arī nepiekrītam. Piemēram, nepiekrītam tam, ka var a priori nākt klajā ar kaut kādu veidu paziņojumu par to, ka līdzsvara atjaunošana drīzāk notiks tad, ja tiks samazināt izdevumi, nevis ieņēmumi, un nevis palielināt ieņēmumi. Nodokļu sloks un tā ietekme uz tautsaimniecību pat izaugsmas laikos ir ļoti neskaidra. Ir tādas valstis, kur, piemēram, ir ļoti augsti nodokļu ieņēmumi, un tāpat laikā tās ir arī viens no bagātākajām un valstīm pasaulē ar vieniem no laimīgākiem iedzīvotājiem. Tāpat laikā ir citas valstis, kur ir augsti iedokļu nodokļi un var atrasties jautājumi. Nu, piemēram, par valsti, kurā atrodamies šobrīd, bet, nu labi, tas tāds komentārs mazliet eh, no malas varbūt netik konkrēts, bet nu tā tad nav viegli secināt, kas tad ir galvenais. Ja runājam par nodokļiem, tad galvenais ir tas, kas šos nodokļus maksā un ko dara ar nodokļu ieņēmumiem. Un tāpēc vispārīgi raksturu apgalvojumu par to, kā izkļūt no publisko finanšu krīzes un problēmas, eh, nebūtu nav tik viennozīmīgi, un atbild nav viennozīmīgi, nē. Nevar tādos vispārīgos vārdos kaut ko runāt. Citur, cit, Eh, vienā otrā gadījumā varētu būt labāk palielināt nodokļu slogu, citur atkal nē, citur varbūt atkal vajadzīgs vairāk investēt izaugsmē. Un šāda veida vispārīgi apgalvojumi, manuprāt, ir nevietā, mums jābūt piesardzīgiem. Turklāt es domāju, ka procesa gaitā, eh, kas nepieciešams, lai atjaunotu balansu publiskajās finansēs, mums vienlaicīgi ir jārespektē arī 2020. gada mērķi Mums ļoti uzmanīgi jāskatās uz to, ka pasākumi un mēri, ko mēs šeit pieņemam un mudinām, nekaitē mērķu sasniegšanai, ko arī dzen esam noteikušā 2020. gadam. Un tāpēc šeit ir jābūt, protams, ļoti spēcīgam formulējumam abās uh, jomās gan attiecībā uz publiskā finansējuma problēmas risināšanu, gan arī tāpat spēcīgiem vārdiem jārunā par nabadzības apkarošanu un nodarbinātības palielināšanu, tāpat arī investīcijām nākotnē. Nu, varbūt tas ir viss, kas man sakās, bet mēs, protams, iesniegsim arī grozījumus un tieši tāpat kā iepriekš strādāsim plecu pie pleca sadarbības garā un tad, nu, cerams, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies arī nonākt pie tāda spēcīga formulējuma. Šķiet, ka ir problēma šeit ar tulkojumu, bet es nedomāju, ka, eh, nu, tik, tik slikti runāju angliski, ka jūs nesaprast mani angļu valodā. Jūsu angļu valoda, saka Zaldkungs, ir vienkārši izcila, nenoliedzami. Šķiet vairs ne, nav neviena deputāta no EKR un GOE, tāpēc tiešā veidā uzreiz tūlīt došu vārdu tiem deputātiem, kas prasīšu vārdu. Bet šobrīd tā ir tikai Podimātas kundze. Lūdzu, Podimātas kundze. Thank you very much, uh, President, and I would like also... Paldies priekšādātāji. Es gribu pateikties arī referentam par darbu, par šiem ievadvārdiem. Nu, un arī man ir pāris komentāri par šo ārkārtīgi interesanto tēmu no manas puses. Pirmām kārtām gribētu jums atgādināt, ka tā kā mēs šobrīd dzīvojam ļoti smagas ekonomiskas un sociālas krīzes apstākļos, tad ikvienam jāpatur prātā, ka ir kaut kādi jautājumi, kas jāuzdod, kāpēc, kā rīkoties šajā konkrētā situācijā un kāpēc tā iestājusies. Tāpat laikā gribu arī vēl jums atgādināt, ka publiskās finanses nesabruka un nesastāvās problēmā tikai tāpēc, ka bija kaut kāda atbildība, kas netika izpildīta nacionālā līmenī. Krīze pati par sevi nebūtu netika izraisīta tikai lūk publisko finanšu vainas dēļ vai kaut kādu kļūmju dēļ publiskajā finansējumā. Nē, tas jāatpins publiskais finansējums, protams, ir nonācis problemātiskā situācijā arī saistībā ar nacionālām eh, veiktām vai neveiktām darbībām. Un jā, tas jāņem arī nopietni vērā, bet ne tikai to vainas dēļ. Ir jāuzņems politiskās eh, sekas, kas tam nāk līdzi, bet vienlaicīgi jāatminas, ka kļūmes publiskā finansējuma organizēšanā uh, faktiski liecina par vispār esošu sistēmisku problēmu, un mums ir jāatzīst, ka tāda ir, ka tāda pastāvēja un pastāv joprojām lielā mērā ekonomikas un monetārajā savienībā. Nu, diagnoze ir tāda, ka jāmeklē ir iemesli, kāpēc krīze izcēlās. Un, protams, ka te nevaram uh, skatīties tikai uz vienas valsts konkrētu specifisko situāciju, jo tad mēs varam nonākt pie pretrunām un e, var rasties tādas nepareizas um, preskripcijas, kā tālāk rīkoties. Protams, ka ir vajadzīgs sakārtot visu šīs sistēmas, jā, gan ekonomiski, gan sociāli iemeslu dēļ. Protams, ka te jāatceras arī par izaugsmi, jo tieši publiskās finanses ir priekšnosacījums izaugsmai Jo jebkurš ekonomiskais dalībnieks ņem vērā publisko finansējumu tajā brīdī, kad pieņem lēmumu par investīcijām, darbības uzsākšanu kādā konkrētā tautsēmniecībā un tā tālāk. Tāpat laikā fiskālā konsolidācija un uzticēšanās mūsu tautsēmniecībai arī ir svarīgi elementi. Šajā realitātei jāskatās acīs. Un jāsaka, te negatīvi lovu spēlējam visam šim eh, ļaunajam taupības uh, pasākumu daudzumam. Mēs taču redzam visas šīs valstis - Īlija, Portugāla, Spānija un tā tālāk. Tās ir valstis, kas konsekventi īstenojušas tos mērus, ko pieprasījuši, ko pie, kas pieprasīt attiecībā uz eh, konsolidēšanu. Un tik un tā, tik un tā tās eh, ir sastapušās ar problēmām. Pēdējos pāris gadus ir ļoti būtiski bijuši samazinājumi budžetā, bet tāpat laikā lielākā vai vairākā mērā nu, nu, tālāka konsolidācija nav, nav vairs varbūt pat vēlam, īpaši skatoties uz Grieķijas piemēru. Jo uz katriem 100 eiro samazinājuma faktiski iespējami bija tikai 80 eiro samazinājums. Un tāpēc iespējamības analīze uz šādu, attiecībā šādiem ekonomiskiem pasā, ekonomikas pasākumiem, manuprāt, ir svarīga, bet arī tikus analizēt, jo šīs rekomendācijas nav bijušas reālas. Un rezultātā arī mazinājuši potenciālo investoru darbības eh, iespējas. Tāpēc tās ekonomiskās problēmas, ko piedzīvojam, nes līdz arī sociāls un politisks problēmas. Tas attiecas arī uz vairākām dalību valstīm šobrīd, kas sastopas ar būtiskām ekonomikas problēmām pašlaik. Parādās, kā mēs redzam, ekstrēmisms, rasisms un tā tālāk. Un tā ir spēcīga zīme, ka pastāv arī politiska krīze kopā ar sociālo un ekonomikas krīzi. Un tas ir arī aspekts, kas mums jāņem vērā, tas jāuztver nopietni. Un kā secinājumu tāpēc var teikt, lūko. Mans ierosinājums būtu, ņemot vērā, ka daudz no šiem aspektiem un politikas iniciatīvas eh, šķiet ir tāds eh, Eiropas mēroga eh, secinājums, tad tāpēc es uzskatu, ka mums nepieciešams papildus nacionālajām iespējām un idejām attiecībā šo jautājumu, vajag runāt arī par publisko finansējumu Eiropas Savienības mērogā. Definējot pašreizējās nacionālās atbildības jomas, bet šādai Eiropas pieejai risinājumu meklēšanā izaugsmas problēmām uh, un ekonomiskās izaugsmas meklējumu jautājumos ļautu tālāk mums virzīties uz priekšu. Tas nozīmē, ka holistiska pieeja ir nepieciešama. Tur jāietver finanšu sektoru uzraudzību, budžeta politikas integrācija, izaugsmu, nodarbinātības veicināšana, izmantojot kopējas politikas un struktūra reformas Un tāpēc domāju, ka mums viss šis jautājums ir jā, jāpārdefinē vai jānosaka jaunas prioritātes. Kādas struktūra reformas ir vissvarīgākās? Kurām ir prioritāte pašreizējos apstākļos? Paldies. Gracias, Podi Paldies, Podimotas kundzei. Un tālāk došu vārdu referentam vēlreiz. Jā. Paldies, priekšādātāja, saka Palonis kungs. Es domāju, ka ļoti svarīgi vērties uz demokrātiju un nonākt arī pie zināmiem kompromisiem, respektējot demokrātijas principus. Es gribēju šo diskusiju piedzīvot, jā, un te es skatos uz saviem kolēģiem. Es centos būt nedaudz provokatīvs, jā, sakot, ka lūk, protams, ka mēs visi piekrītam līdzsvarotam budžetam, tā kā mans draugs un kolēģis Tremosas kungs teica. To nevaram likt pie malas bet tik vienai valstī ir jācenšas arī ļoti strikti strādāt pie saviem budžetiem. Mums, protams, ir pārvaldības pakotne, mums ir sešpaka, divpaka un tā tālāk. Padome novēl, bobalsoja arī par šo fiskālo paktu. Bet tas viss paģērē tomēr saskaņotu, konsolidētu budžetu. Tā ir mana provokācija. Ekonomiskā izaugsma vajadzīga Nevaram fiskāli līdzsvarot eh, budžetu ekonomiskai izaugsmē, ekonomiskā izaugsmē, jo tad mēs tiešām iekļūsim tādā noslēgtā lokā, no kur nespēsim vairs izkļūt. Ja ir lejupslīde un notiek tikai un vienīgi samazinājumi, samazinājumi, samazinājumi, budžeta ap, apcirpšana, tad eh, panāks nekas netiks. Es domāju, ka jāskatās arī uz ideoloģiju, kas ir visam šim, visai šai diskusijai fonē. Es labprāt uzklausu jebkuru inteliģentu cilvēku, bet nenoliedzami, ka provokācija šai ziņā ļauj panākt labāku diskusāciju. Nu, ir vajadzīgs fiskāls spiediens, fiskāls spiediens, piemēram, uz, nu, kaut vai uzņēmumu. Es nerunāju šeit tikai par Grieķiju, Spāniju, Itāliju vai kaut kā tā. Vai pat Franciju. Ir ļoti smags fiskālais sloks Francijā. Bet vai ir iespējams panākt izaugsmi tikai un vienīgi nosakot ar vien lielākus nodokļus ģimenēm un uzņēmumiem? Mums ir likumi, kas, protams, jāpielāgo Eiropas līmenim, bet visa šī sistēma taču pārsvarā attiec tieši uzņēmiem un ģimenēm. Un vai tādā gadījumā mēs radīsim uh, izaugsmu, jeb vēl tālāku recesiju? Valsts ieņēmumi ir arī ieņēmumi no reģioniem, provincēm, pašvaldībām un tā tālāk. Nu, kaut kas eh, šeit ir ārkārtīgi tāds delikāts, un man liekas, viens otrs secinājums un um, pasākums var nes diezgan šausminošs rezultātus. Bet kur tad, piemēram, jāveic šie samazinājumi? Atkal nākamais jautājums, skatoties uz valsts um, finansēm. Tāpēc gribu vienmēr uzklausīt arī pretējus līdzekļus, jo nereti tieši šādā veidā dzīves patiesība. Jūs redzat, ka uh, vienu otru reizi kaut kāds uztverums liekas pilnīgi neiespējams, bet tad, kad apskat otru pusi, tā vairs nav. Tāpēc labprāt uzklausīšu jūsu grozījumus. Klausījos pilnīgi visos komentāros, ko izteica kolēģi. Bet, protams, es arī saprotu, ka šeit būs liels grūtības nonākt pie kaut kāda vienota secinājuma. Eiropas un globālā krīze arī ir realitāte, un no tās mums jāizkļūst, ir jāpanāk izaugsme gan Eiropas, gan globālā līmenī. Paldies, Palonis kungam, saka priekšsādētājs. Grozījums var iesniegt līdz 19. oktobrim, un 6. novembrī turpināsies debats par šo ziņojumu, un pēc tam būs arī balsojums. Plenārsēdē šis ziņojums nosāks, nonāks decembrī. Līdz ar to esam izskatījuši darba kārtības punktus. Gribu atgādināt, ka rīt notiks uzklausīšana par banku savienību un par uzraudzības jautājumiem. Pulksten deviņos tiksimies atkal zālē ASP 3G2. Paldies par uzmanību, tiekamies rīt!